Kolleginnen und Kollegen, wir werden jetzt gerade noch die drei Worte. Dārgie kolēģi, mēs uzklausīsim trīs kolēģus, kas gribēja runāties. Rīvikungs, Lezingskungs, kas tādokungs, ja nemaldos. Mēs tikāmies prezidijā bija uh, sīriešu pareizticīgo kristiešu pārstāvis un armēņu kristiešu pārstāvis. Mēs runājām par uh, ISIS problemātiku un es lūdzu, kāds, lai kāds no garīgiem tēviem ierodas pie mums un pastāst par šo problemātiku. Diemžēl no zāles runājošais uh, deputāts nav ieslēdzis mikrofonu. No. Ja. Hochverehrte Damen und Herren, liebe Parlamentarier, willkommen. Dāmas un kungi, dārgie parlamentārieši, mēs nākam pie jums sāpju spiesti cilvēkiem, brāļiem ir jāsargā kristieši, savu ticības brāļi Irākā, Sīrijā. Mēs tiekam eh, vajāti, slepkavoti, slaktēti. Mēs gribam, lai jūs jūtat mums līdzi mūsu sāpēs. Mēs esam kļuvuši par bezpajumtniekiem, mūsu e, ļaudis tiek slaktēti, izdzēti no mājām un saimniecībām, viņi dzīvo tīrumos, un mēs vēlamies no jums humāno palīdzību, un uh, vajag arī palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir izkaisīti uh, kalnos, Paldies par to, ka uzklausījāt mūs un paldies uh, arī par gatavību mums palīdzēt. Gribēju jums visiem lūgt, uh, lai jūs domātu par uh, kristiešiem tuvajos austrumos, jo mēs dzīvojam pilnīgos posta un apspiešanas apstākļos. Lūdzu, lemiet kaut ko, lai varētu palīdzēt kristiešiem cilvēku cienīgā veidā. Merci pour cette... Merci pour ces... Paldies par šo iespēju. Es esmu uh, Bēļģijas, Francijas un Luksemburgas arhibīskaps. Mana uh, dzimtā pilsēta ir Kamišlī. Uh, tā atrodas Sīrijā netāls no Irākas robežas. Un es negribu velti tērēt jūsu laiku, bet es gribu uh, teikt, ka vēsture atkal pēc simts gadiem atkārtojas, un atkal mēs piedzīvojam tieši tādu pašu genocīdu. Mums ir jārīkojas konkrēti, jārīkojas, lai nodrošinātu austrumu kristiešu aizsardzību, un tas ir jādama steidzami, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim pie tā, ka šie cilvēki tiks izrauti ar saknēm no savas zemes un kristietība izutīs. Uh, Eh, kad notika pirmais Persijas līča karš 1990. gadā, kristiešiem bija nepieciešama palīdzība, un arī šobrīd austrumu kristiešiem ir nepieciešama aizsardzība. Ir jāaizsargā minoritātes, ne tikai kristieši, bet arī jezīdi un citas minoritātes. Un mēs vēlamies jums nodot šo vēstījumu šodien. Paldies par uzmanību! herzlich und äh, Sirsnīgs paldies par šo informāciju. Un mēs par šiem jautājumiem runājām tieši šorīt. Un arī jūsu stāsts par humanās palīdzības sadalījumu reģionā, protams, ir ļoti saviņojoši, un mums ir jāparūpējas, lai arī atbildīgie komisāri eh, uzņemtos rūpes un uh, ir jāgarantē, lai arī eh, kristieši saņemtu humano palīdzību. Lūk, man blakus sēž kungs no ANO, no ANO bēgļu organizācijas. Äh, Mēs gribējām ar viņu runāt par gazas joslu, bet, protams, arī eh, jūsu rūpes viņam ir tuvu pie sirds, jo tas noteikti sasautas ar viņa darba kompetencēm. Paldies! Paldies, ka jūs atvēlējāt laiku, lai pie mums ierastos un gribēju teikt, ka. Uh, jums piedara nevien mūsu simpātijas, bet arī mūsu eh, dotais vārds. Mums ir jāpalīdz kristiešiem eh, šajos reģionos, kas cieši no līdz šim nepieredzētas brutalitātes. Gureka kungs, vai viņš ir ieradies? Lūdzu. Paldies. vienošanās ar komitejas priekšsēdētāju gribēju runāt tieši par eh, bīskapu pieminēto problemātiku. Pēdējā gadsimtā ir eh, tikuši padzīt, Parasti miljons kristiešu no savām sākotnējām dzīves vietām, no Irākas, viņi ir padzīti, e, iebaidīti, viņi vairs nevarēja dzīvot tur, kur bija dzimuši. Mēs, protams, jūtam jums līdzi, un pēdējie simts tūkstoši kristieši mums ir jāaizsargā Irākā. Jāsaka, ka uh, situācija ir ļoti svarīga, un mēs nevaram visu laiku tikai paust savu līdzjūtību, mums ir jāsāk rīkoties, un mūsu vārdi ir jāpārvērš darbos Irākā, Sīrijā, jāizstrādā konkrēts rīcības plāns, lai aizsargātu kristiešus. Līdz šim īstenotie plāni, līdz šim īstenotā humanā palīdzība nav bijusi pietiekama ir jāpiešķir mandāts ANO, lai tās varētu sākt rīkoties. Arī ANO pakļautās organizācijas ir atbildīgas, un uh, ASV darbojas uz vietas, cilvēki šajās teritorijās cieš, viņi cieš no vardarbības, un uh, vardarbība tiek pielietot pilnīgi disproporcionāli. līdztekus atsevišķiem humāniem pasākumiem un atpakaļ nogādošanas pasākiem mums cilvēki ir jāaizsargā un jāglābi. ISIS agresija ir pieņēmusi prātam neaptverams apmērus un mūsu līdz šim ieviestie pasākumi ir nepietiekami. Tas, kas ir eh, līdz šim eh, teikts Lībijā, nu, to pašu mērauklu nevar piemērot attiecībā uz Sīriju un Irāku. Paldies! Sabīna Lozing, lūdzu. Jā, vielen dank, uh, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jau šo priekšpusdienu tika runāts par uh, Ziemeļa Sīrijā notiekošo. Es varu tikai uh, atbalstīt eh, kolēģu teikto. Un tie, kas dzīvo pie Sīrijas, Turcijas robežas, eh, cieš eh, aizvien vairāk katru dienu. Jāsaka, ka mums ir jāsāk raizēties ASV. Kopīgi ar Turcijas valdību mēģina uh, Uh, veikt etnisko tīrīšanu Probana reģionā. Desmit tūkstoši Sīrijas bēgļu gaida pie Turcijas robežas, lai atkal varētu tikt iekšā Turcijā, jo robeža tagad ir slēgta. Mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāveic spiediens uz Turciju, lai uh, bēgļi varētu nokļūt. Turcijā Un jāsaka, ka ISIS ir iesaistīta arī naftas uh, kontrabandā. Mums vajadzētu saprast, vai mēs kā parlamentārieši nevarētu uh, nosūtīt novērotāju misiju uz Turcijas Sīrijas robežu. Paldies! Paldies, Sabīne! Citi kolēģi vairs nevēlas izteikties, tādēļ tagad došu vārdu. mūsu viesiem. Mums ir viedokļu apmaiņa ar Robertu Tērneru, kas vada bēgļu komisariātu, kas atbildīgs par gāzes joslu ANO. Es gribēju jūs sirsnīgi sveikt, kā ANO pārstāvi. Uh, Tērnera kungs, jūsu ierašanās pie mums ir notikusi īstajā brīdī. Pēdējo nedēļu laikā esam daudz runājuši par Eiropas Savienības lomu gāzes karā. Šorīt mēs runājām par problemātiku Gazā. Gaza Tērnera kungs, esmu jums ļoti pateicīgs, ka esat ieradies, lai diskutētu par gazā notiekošo, un mums ir jāsaprot, kā palīdzēt tur dzīvojošajiem, lai viņu uh, neciešamo dzīvi padarītu kaut nedaudz labāku. Ir jābūt arī pamieram starp Izraēlu un Hamas. Jāsaka, ka konfliktā iesaistītajiem galu galā ir jāatrod kaut kāds ilgstošs risinājums Protams, lai varētu to panākt, jūsu bēgļu komisarāta līdzdalība ir nenoladzam svarīga. Ir jāpiedāvā risinājumi šiem konfliktiem. Tērnera kungs, mēs gribētu dzirdēt, ko jūsu aģentūra varētu darīt, lai varētu atrisināt šo konfliktu. Es gribētu dzirdēt uh, jūsu redzējumu šo problemātiku un arī varbūt pastāstīsiet, ko aģentūra konkrēti veikusi. Thank you very much for the introduction and thank you for the opportunity to speak. Paldies, paldies par šiem ievadvārdiem, paldies, ka drīkstēju šodien uzstāties daži vārdi par uh, Gazā notiekošo un par manu aģentūru, ko vadu par to, kāda situācija ir Gazā, dažos vārdos ilustrēšu konfliktu un e, mēģināšu ieskicēt e, kaut kādus izejas veidus. Jāsaka, ka gāzes sektors ir maz, tas ir tikai 365 e, kvadrātkilometri, tur dzīvo 1,8 miljonu cilvēku, tā ir gandrīz pilnībā urbanizēta vide ar ļoti maz lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Uh, Jāsaka, ka tur desmitiem tūkstošiem lādiņu un šāviņu tika mērķēti uz tādu ļoti, ļoti mazu teritoriju, tad jūs varat iedomāties, kāda kaitējuma tas nu, nodara. Un mūsu aģentūra ir unikāla aģentūra ANO divu iemeslu dēļ. Jāsaka, ka mums ir īpaša jurisdikcija, mēs strādājam Libānā, Sīrijā, Jordānijā, Rietumkrastā un Gazā un tās visas ir atsevišķas operācijas. Un kā mēs vēl atšķiramies no citām aģentūrām, mēs esam vienīga aģentūra, kas veic tiešu īstenošanu. Lielākoties aģentūras izmantotu tādus ap, papildu līguma, apakšlīguma sistēmas, vienojoties ar aģentūrām un uh, organizācijām uz vietas. Mums ir 14 tūkstoši darbinieku, mums ir 240 tūkstoši skolu mēs, eh, bērnu mēs apkalpojam skolās, ir ārkārtīgi daudz humanās palīdzības, mēs apmēram 200 miljonu dolāru katru gadu uh, piešķiram dažādām programmām, projektiem, mēs uh, vairākiem simtiem tūkstošu cilvēku katru eh, gadu piešķiram eh, pārtiku, eh, tas ir liels procents, tātad divas trešdaļas, 70% no iedzīvotājiem ir bēgļi, un viņi bieži vien griež pie, pie mums pēc palīdzības, lai varētu, nu, kaut kādu eksistenci nodrošināt. Jāsaka, ka Eh, konflikta sākumi ir meklējami pagājušajā vasarā, tad, kad tika slēgti tuneļi starp Gāzu un Ēģipti, ņemot vērā politiskās pārmaiņas Gazā, eh, Ēģiptē, jāsaka, ka Inflācija bija arī viens no iemesliem. Preces Eģiptē ir daudz lētāks nekā Izrēlā, un tālāk arī bezdarbs. Jāsaka, ka privātajā sektorā izmantojamie celtniecības materiāli galvenokārt tika importēti no Eģiptes, un mēs te runājam par 7500 kubikmetru metru materiāli, kas katru dienu tika nogādāts pa šiem tuneļiem, tie bija tādi komerci tuneļi, tie nebija kaut kādi tādi šaub, tādas šaubīgas alas pazemē. Un uh, tuneļu aizslēgšana noveda arī pie lieliem finansiāliem zaudējumiem, jo piemēram, uh, nodevs, kas tika iekasēts izmantojot šos tuneļus, Hamas uh, izmantoja dažādiem uh, projektiem, valsts programmām, kā, konkrēti kā pēļņu, lai vadītu valsti, un pēc pagājušā gada septembra tika, varēja saprast, ka viņi nevarēs pārvaldīt gāzu bez līdzekļiem un Palestīnas pašvārvalde un Fata konfliktēja un galu galā tika pieņemts lēmums samierināties, un 23. aprīlī Gazas bēgļu nometnē tika uh, parakstīts uh, samierināšanās nolīgums ar Palestīnas pašpārvaldi un uh, 2. jūnijā izveidoja uh, Nacionālā konsensus valdību. Nu, īstenībā tā nebija nekāda vienošanās, tā bija padošanās. Hamas gribēja izkļūt no valdības, viņi gribēja atteikties no atbildības, nu, negluži no kontrolas, jo viņi fiziski nevarēja turpināt samaksāt visas nodevas, nevarēja samaksāt maksāt saviem darbiniekiem. Un no pagājušā gada augusta līdz šī gada martam daudz darbinieku saņēma tikai daļēju algu, un no marta vispār viņiem netika maksāts. Tātad līdz ar to gadu šiem cilvēkiem nebija nekāda ienākuma. kad Nacionālā konsensusa valdība tika izveidota uz īsu mirkli, bija tāda ļoti šaura taciņa, pa kuru varētu izlavierēt, izvairoties no konflikta. Bet eh, četrām pusēm vajadzēja tajā iesaistīties Hamas, Palestīnas pašvārvaldē, Izrēlai un starptautiskajai kopienai. Un īstenībā neviena no eh, četrām pusēm neizdarīja visu tai, eh, visus tai uzliktos pienākumus, lai varētu izvairīties no konflikta ja uh, visas četras puses būtu pildījušas savus pienākumus, tad būtu varbūt teorētiski bijis iespējams izvairīties no uh, konflikta. Hamas vajadzēja atkāpties un ļaut jaunajai valdībai uh, pārvaldīt teritoriju. Palestīnas uh, pašpārvaldei vajadzēja ierasties Gazā, uzņemties kontroli pār valdību, bet tādu mm, īstu mēģinājumu to veikt nebija. Izrēlai vajadzēja pastāvēt maliņā, vajadzēja ļaut valdībai ķerties pie grožiem un un pašpārvalde tika bloķēta un uh, īstenībā starptautiskai sabiedrībai uh, vajadzēja atbalstīt jauno uh, nacionālo valdību. Tas lielākā mērā tika darīts, bet ar to vien nebija gana. Un, protams, vajadzēja arī atjaunot maksājumus, uh, lai valdības darbinieki varētu saņemt naudu, vajadzēja sākārtot uh, valsts sektoru un tagad Izraela jau astoto gadu bloķē gāzu, e, tiek e, eks, tā, tad eksportētas preces uz gāzu, e, veikalu plaukti nav tukši, cilvēki var doties uz veikaliem un iepirkties, ja viņiem, protams, ir nauda, bet nav tāda tirgus, nav preču āprits, jūs nevarat neko pārdot Ramalā vai Haifā. Un tas ir novec pie tādas burtiski bezdarba eksplozijas. un stabilitātes vietā radās konflikts. Nu, ne jau tādēļ, ka trīs pusauģi Hebronā tika nolaupīti. Jāsaka, ka laupīšanas jau nav nekāds uh, jaunums šajos reģionos. Uh, tika atklāta uguns, eh, it kā uz eh, militāristiem gazas sektorā to atklāja Izrēla, un tad mēs pieredzējām konflikta sāsinājumu. Mēs īstenībā varējām prognozēt to, ka konflikts sanāks, mēs varējām prognozēt, kā tas attīstīsies, bet mums nebija pilnīgi nekādas nojautas, kā tas viss beigsies. Mēs joprojām esam noraizējušies. Jūs jau paši redzējāt kadrus uh, televīzijas ekrānos. Es pats biju Gazā. Jāsaka, ka šis konflikts vardarbības ziņā pārspēja visus iepriekšējos. Ja mēs runājam par cilvēku pārvietošanu, tas sasaucas ar 9. Uh, gada sliktāko scenāriju, kad apmēram 50 tūkstoši cilvēku tika izvietoti skolās, uh, patveroties apmēram 300 tūkstošu cilvēku mums vajadzēja izmitināt ANO skolās, 90 skolās. Ļoti daudz uh, rajonu tika iznīcināti, apmēram 2000 cilvēku nogalināti, tā skaitā 500 bērni. Jāsaka, ka tika nodarīts milzīgs kaitējums, ļoti daudz civilu iedzīvotāju gāja bojā un protams, arī psiholoģiskais kaitējums gan Gazā, gan Izrēlā ir cirtis dziļus robus. Nu, varbūt ir bijusi kāda zelta, varbūt būtu bijusi kāda zelta maliņa šim mākonim, ja eh, šo konfliktu varētu atrisināt, bet Situācija Gazā nav nestabila, nav nekāda pamata optimismam. Pirms konfliktas tomēr bija citādāk. Viens no galvenajiem uh, jautājumiem. Tātad viens no eh, jautājumiem, eh, kas bija problemātiski pirms 7. jūlija, nav atrisināts. Uh, Un, nu, ko tad mēs varam darīt? Mēs nevaram pulksteni pagriezt uz atpakaļ un gaidīt, kad sāksies nākamais konflikts. Nu, iespējams, tas sāksies jau pēc mēnešiem vai pat pēc dažām nedēļām. Ir, eh, uzdevumu, ko varam veikt kopīgi, arī Eiropas parlaments var izmantot savus instrumentus. Visas četras minētās grupas, tām ir uh, jāspēlē sava loma. Hamas ir jāatļauj jaunajai nacionālajai valdībai veikt savus uzdevumus, Palestīnas pašvārvaldei jāizrāda grība uzņemties uh, šo valdīšanas uzdevumu Izrēlai ir, ne, nevajag iejaukties uh, Palestīnas iekšlietās, tā ir jāatļauj valdībai veikt uh, tās pienākumi un Jāsaka, ka tas ir vienīgais uh, veids, vienīgā taciņa, pa kuru var aizsoļot līdz stabilitātei Gazā, Izrēlā un Rietumkrastā. Startautiskajai kopienai jāatbalsta jaunās valdības uh, ķeršanās pie varas grožiem, un to var darīt ar konkrētiem soļiem ir jāveic valsts sektora reforma reabilitācija. Jaunās dalību valstis, uh, it sevišķi uh, nesen iestājušās dalību valstis, uh, ir jau ļoti daudz pieredzes guvuši šajā lauciņā. Tā varētu sniegt konsultācijas un pārnest šīs struktūras uz struktūrām Gazā. Eiropa nevar uh, tikai kaut ko darīt un mācīt, tai ir jāspēlē tāda praktiski taustām loma, lai varētu garantēt mieru un stabilitāti šajā reģionā. Protams, Palestīnas pašpārvaldē ir nepieciešams atbalsts, bet mēs nevaram, teiksim, iet pa priekšu un viņus vest sev aiz muguras. Nē, viņiem ir jābūt tiem, uh, kas pieņems galvenos lēmumus un jālūdz Eiropai atbalsts tad mēs to izrādīsim. Bet ir jāsaprot, ka šis politiskais futbols, eh, kas tagad eh, tiek izspēlēts Gazā, tagad bumba atrodas Palestīnas pašpārvaldes uh, teritorijā un viņiem ir uh, jāizvērtē atbildība, ko viņi uzņēmās uh, parakstot līgumu 23. aprīlī un izveidot valdību 2. jūnijā ja mēs gribam, lai tas viss realizētos, ir jāpagaida. Tātad, ja mēs uh, par to visu neparūpēsimies, ja viņi šos jautājumus neatrisinās, nu tad mēs vienkārši varam pasēdēt un pagaidīt, kad atkal izraisīsies nākamais konflikts. Ja nebūs nekādas rekonstrukcijas, nu tad cerība ir maz, un ja Palestīnas pašpārvalde nebūs stabila, tad nebūs stabils. Uh, Mm, Gāzes un stabilas Izraels. Tie ir galvenie priekšnosacījumi. Nu, tagad beigšu varbūt savu uzstāšanos un došu vārdu deputātiem, lai varētu pēc tam atbildēt viņu jautājumiem. Paldies, ka devāt man iespēju runāt. Muchas gracias por sus palabras. Eh, ahora damos el paso al turno de. Paldies. Tagad. Uh dodu vārdu deputātiem. Vispirms Anna Gomeša, paldies. Ternāra kungs, jūs prezentācija bija ļoti interesanta, jūsu pieeja ir rosinoša un citāda, runājot par šo vardarbības ciklu, kāru un iznīcību. Tātad atšķirs no tiem uh, dokumentiem, kas mums bijuši pieejami, un jūs to sasaistāt ar tuneļu slēgšanu uz Ēģipti, un eh, ja nekas netiks darīts, tad tika teikts, ka konflikts eh, padziļināsies, un tā arī notika. Es gribu jautāt, cik svarīgi ir eh, pāraut šo blokādi, lai starptautiskā sabiedrība, kur nav darījusi pietiekami, tomēr kaut ko darītu eh, kara novēršanai. Bet vai nav pats galvenākais, svarīgākais pārtraukt blokādi? Un kāds ir šis politiskais risinājums, kāds ir Eiropas loma? Eiropa vienmēr ir bijusi maksātāji, mēs vienmēr maksājām par postījumu likvidēšanu. Un kur ir šis politiskais process? Jūs minējāt, ka arī palestīniešu pašpārvaldē būtu bijis vairāk jādara nodibinot uh, savu uh, vāru pārvaldību Gazā saskaņā ar vienošanos starp pašpārvaldu un Hamas, bet varbūt arī Eiropa varētu sniegt lielāku atbalstu un varētu rosināt palestīniešu pašvārdu tieši tā arī rīkoties. Kā jūs to redzat no sava skatu punkta? ka Gazai notiek uzbrukumi un kāda spēle, loma būtu jāspēlē Eiropai. Man kā Eiropietei ir ļoti kauns. Paldies, Gomes kundze. Jūs ievērojāt uzstāšanās laiku, bet es aicinu kolēģus uzteikt pēc iespējas īsus un lakoniskus jautājumus. Vārds Jureka kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens konkrēts jautājums. Kādu atbalstu uh, humāno palīdzību Gazas joslā sniedz uh, Arābu valsts? Es runāju ne tikai par pašreizējo situāciju pēc, nu, pat notikušā kara postījumiem. Uh, bet uh, mēs zinām, ka Gaza ir uh, visbiezāk uh, apdzīvotā teritorija pasaulē un kāds ir Arābu valstu devums. Tagad vārds Desarnes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Terner kungs, es pateicos par jūsu sniegto analīzi, par uh, jūsu stāstījumu. Es gribu teikt, ka mēs atbalstām jūsu rīcību finansiālā ziņā gadu pēc gada, bet tas ir tāds kā sīzifa uh, da, uh, darbs, var teikt un tagad mums atkal ir jālikvidē postījumi, viss jārekonstruē, tas prasīs 5-10 gadus, un ja pēc tam atkal notiks konflikts, tad mēs redzam, ka ir jāmaina patiesībā karā paradigma. Uh, Un arī jūsu vadītāji norādīja, ka ir tiešām kaut kam jāmainās Gazā un Eiropai un ASV beidzot ir jānolem reāli pievērsties šim Gazas jautājumam. Esmu bijusi Gazā un arī kolēģi ir bijuši Gazā un var teikt, ka tas ir tāds kā atvērts cietums. Mēs to varam subsidēt, bet tas neko nemainīsies, jā. Ja? vietēji iedzīvotāji nevar audzēt tomātus un no tā pārtikt, un zvejnieki nevar zvej, zvejot un pelnīt iztikt, tad nekas nemainīsies. Un uh, jūs pieminējāt uh, tuneļus, bet arī tas nav nekāds risinājums. Jā, mums ir jāmeklē pozit, politisks risinājums, jo līdz šim mēs esam bijuši tādi kā krājkasīdi, bet mums ir jārīkojas arī politiski.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 ANO ir veidojušas uh, partnerību un Gazā ir izveidot aptuveni 12 tūkstoši jūsu darbinieku, ja nekļūdos. Bet gada laikā šis konflikts starp Izrēlu un Palestīnu un tā risinājums ir bijis viens solis uz priekšu un divi soli atpakaļ. Miljoni ir ieguldīti infrastruktūras izveidē un pēc tam šī infrastruktūra ir pilnīgi sagrauta dažu dienu laikā ir pieaudzis naids vienai pusē pret otru. Mums Eiropā ir uh, partnerība ar Izrēlu un mūsu sadarbība bija, uh, deva mums cerības, ka būs kādi pozitīvi rezultāti, bet mūsu uh, Uh, politika ir izgāzusies, varbūt ir iespējami citi risinājumi, citi modeļi un kādu ieguldījumu jūsu prāt uh, Eiropa varētu dot, ja arī ANO drošības padomu nevienmēr mūs atbalsta. Un kā jūs uh, skatāties nākotnē, varbūt reiz jūsu organizācijai vairs nevajadzēs pastāvēt. Viss būs atrisināts priekšsēdētājs. Tagad es nolikšu malā savu priekšsēdētāju amatu un arī gribu uzdot jautājumu Ternerkungam. Vēsturiskā pieredze ļoti uh, satraucoši 2000. gadā jūs sūdzējāties par to, ka jūsu darbu Izraela kavē, 2002. gadā no darbinieku nogalināja Izraels pārstāvi, 2009. gadā tika iznīcināti Eh, iznācināt infrastruktūru, tai pašā lai, arī laikā medicīnas infrastruktūru, un tagad 2014. gadā 69% infrastruktūras ir bojāti un ir gājuši bojā desmitiem uh, palīdzības uh, sniedzēju. Uh, Un eh, es gribētu jautāt, eh, taču tie, notiek uzbrukumi starptautiski atzītiem centriem un uh, ANO centriem, un kādēļ tā notiek? Kā tas ir pieļaujams? Tālāk ekonomiskie jautājumi. Tika lūgts sniegt uh, steidzām palīdzību 47 miljoni eiro apmērā, un tas vēl ir papildus šā gada sākumā reģistrētajam 55,9 miljoni deficītam. Un man ir jautājums, vai jūsu ekonomiskā situācija ir nopietna, nopietna un kā esat paredzējuši to risināt. Tagad vārds. That's me and it's Freund instead of Freund. Freunda kungam. Paldies, Terner kungs, par uh, jūsu stāstījumu un arī par to ļoti grūto darbu, ko jūs un viņa organizācija veic Gazā. Jūs eh, skaidri mm, pastāstījāt, ka no vienas puses ir palestīniešu pašvaldība, kam būtu jāuzņemas atbildība par Gazas joslu, un no otras puses ir Izrēla, kura eh, pēc jūsu teiktā, kam būtu jānos, jāpaiet malā un jāpieļauj šī atbildības uzņemšanās. Un es gribētu zināt, kura no šīm abām pusēm uh, būs gatava piekāpties vai nepiekāpties un, uh, un kā Eiropa varētu panākt, lai, lai šāds risinājums būtu iespējams. Paldies, un tagad vārds Karverkungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, Terner kungs par jūsu sniegtu analīzi traģiskajā situācijā Gazā. Man ir pāris jautājumu. Vai jūs uzskatāt, ka Hamas aicinājums, kas joprojām ir spēkā iznīcināt Izraels valsti, mm, vai tas kādreiz tiks atmests un vai tāda uh, tas uh, mainīs Izraels attieksmi pret divu valstu risinājumu? Paldies! Senjora Auken, spēra verlo. Aukens eh, kundzei vārds. Eh, paldies par jūsu prezentāciju, Tēner kungs. Man eh, nosākumā ir pratisks jautājums par mūsu nodokļu maksātāju naudu. Cik daudz naudas tieši tieks, tiek, tiek nokļūst Izraels rokās? Es zinu, kad uh, Eh, viss eh, tika aizvākts, eh, bija ļoti lieli izdevumi, bet tagad esmu dzirdējis, ka ir dažādi ierobežojumi, kā materiāli tiek nosūtīti Gazai. Un daudz kas tiek pirkts Izrēlā par diezgan lielām cenām, un tāpēc vēlētos saprast, uh, vai mēs atkal uh, dabūsim aizvien vairāk maksāt. Un tas ir saistīts ar manu nākamo jautājumu, kas arī, protams, būs ļoti interesants. Jūs runājāt par eh, to, ka ir jāgarantē stabilitāte. Vai tas nozīmē, ka mēs atgriežamies eh, pie uh, militāras okupācijas uh, visā Palestīnā, vai tiešām mēs atgriežamies uh, pie šīs situācijas? Es domāju, ka mums bija blokāde uh, jau iepriekš. Uh, Es eh, tur darbojos arī no parlamenta dalīsības eh, komitejas, un es atceros, eh, ka nebija nekādas iespējas izkļūt no šīs situācijas, un tas bija pirms Hamas. Un pēc tam bija pārēj no blokādes uz aplēkumu, un Kā jums liekas, tad, ja mēs no Eiropas un ja jūs no ANO Ja mēs tikai turpinām runāt par to, ka ir eh, jāatjauno stabilitāte, vai tas eh, nozīmē to, ka vienkārši cilvēki turpina ciest, bet mēs par to maksājam? Mēs tikai maksājam, maksājam, maksājam par to, ka okupācija turpinās. Eh. Protams, jūs varat man piekrist, ka nav iespējams nošķirt gāzes situāciju no okupācijas visā valstī. Protams, tas ir savā starpā saistīts un līdz ar to. Uh, Es, eh, protams, eh, jums neteicos par to mācīt. Vai jums neliekas, eh, ka tad, kad mūsu ministri uzreiz pēc pamiera deklarēja, ka mēs nevaram atgriezties pie status quo, man tas likās vienīgais optimistiskais aspekts šajā padomas deklarācijā. Toreizē man likās, ka mums ir arī jārisina okupācijas problēma, un tad es uzzināju no saviem kolēģiem šajā parlamentā, kad eh, bija priekšējā rezolūcija, eh, kur bija tiešām briesmīga. Eh, tur bija runa par status quo gāzā, kas nozīmē, ka mums ir jāatgriežas pie parastās situācijas, kas ir aplēkums. Tad tur arī par pieju jūrai. Ja mēs to darām, tad es domāju, ka uh, zinot, ka tā arī tomēr nav jūsu politiskā atbildība, tādā gadījumā mums ir uh, jāaptur jebkādas runas par divu fāžu atrisinājumu. Mums ir jāsaka visiem, ka mēs to neatbalstīsim. Un es domāju, ka mums vajadzētu uh, mainīt uh, mūsu, uh, mūsu valodu. Panceri kungs. Paldies! Mans jautājums, tad no sākumā vēlas pateikties par to, ka ieradāties. Eiropas Savienība ir eh, ļoti liels Palestīnas pašvārdas finansētājs. Un, eh, protams, ka šis reģions ir ļoti būtisks arī eksporta ziņā. Es, protams, varu piekrist eh, visām problēmām, ko jūs uzskaitījāt bet ir būtiski um, rīkoties, uh, lai Eh, piespiesu gan Palestīnas pašpārvaldi, gan arī Izraels eh, valdību. Nonāk tomēr pie miera procesa. Man šķiet, eh, ka šis tik tiešām ir īstais brīdis, lai viņus mudinātu to darīt. Es vēlētos zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajā sakarā. Paldies! Havdī Džordžī kungam vārds. Es eh, domāju, ka mēs eh, esam labi informēti par eh, situāciju Palestīnā. Un, protams, pastāv demokrātiskas tiesības. Daudzi kolēģi nebalsoja par mūsu grupas grozījumu, kura bija runa par to, ka nav jādod piekļuve parlamentāriešiem gazai. Protams, ka viņi nevēlējās, lai Izraela pati norādītu uz saviem noziedzniekiem. Protams, ka te ir runa par teror teroristisku organizāciju. Tad, tad, ja būtu viņiem, mm, ja, būtu, ja mēs dzīvotu astoņus gadus mm, bombardēšanas apstākļos, kāda tad būtu mūsu attieksme? Kāpēc 300 uh, pilsoņiem tātad ir jāsaskarās ar 700 uh, mm, karavīru kontroli? Viņiem uh, tiek maksāts par to, lai viņi būtu pilsoņi, lai viņi būtu šīs teritorijas pārvaldnieki. Un tas nozīmē, ka Eiropas parlaments šo situāciju arī pieņem, eh, lūdzot eh, sankcijas. Un, protams, eh, tās ir mm, viņa tiesības arī pret Krieviju. Bet eh, ko mēs eh, šobrīd eh, varam iesākt, ja netiks prasītas sankcijas arī pret Izraelu, tad nekad neradīsies risinājums šai situācijai. Un tādā ziņā var secināt, ka Izraela neinteresē maz kāds risinājums. Atsimērkungs, lūdzu. Paldies. Domāju, ka mēs nevaram sasniegt neko, ja mēs neatņemsim Izrēlai īpašo statusu, ko tā ir izpelnījusies. Tā tad vajadzētu šo situāciju pārdomāt, tikai tā mēs kaut ko varēsim sasniegt. Y la última palabra, que es para el señor Bashir. Vasie eh, kungam vārds. Bašer kungam vārds. Sorry about that. Uh, I would like to echo what... Es eh, vēlētos eh, atsaukties uz to, ko daudz jau šodien teica. Eh, fakti ir diezgan skaidri tādā ziņā, eh, ka ir eh, kāda daļa, kura nevēlas, lai problēmai tiktu atrasts risinājums. Gandrīz divi miljoni cilvēku atrodas šajā atvērtajā cietumā. Es esmu bijis šajā cietumā, es zinu, kā tas izskatās. Es domāju, ka mēs, Eiropas Savienība, nevaram vienkārši sēdēt un ļaut, lai kaut kas tāds notiktu. Es arī domāju, ka īpašais status, kādu esam garantējuši Izrēlai, ir jāceļ. Izrēlai, līdzīgi kā um, Dienvid um, Āfrikas aparteīda um, režīms, uh, viņiem par to ir jāatbild un uh, ir jāizveido Palestīnas valsts 48. Uh, gadā. Mm, jūs sapratāt, ka Palestīnas uh, sadalījums bija balstīts uz tā, ka 60% palika uh, Palestīnas teritorijā, bet e, pārējie 40% kļuva par Izrēlu, un Oslo vienošanās savukārt uh, no jauna apstiprināja uh, to, uh, ka uh, ir jāizveido Palestīnas valsts. Uh, šajā pasaulē ir tikai viena valsts, uh, kura uh, vēlas, lai tas nenotiek, un tā ir Izrēla. Es domāju, ka līdzīgi, kā teica uh, Francijas uh, ārlietu ministrs attiecībā uz uh, nesenajām bom bombardēšanām, mums uh, ir. Uh, jāatrod risinājums, citādāk mm, viena traģēdija sekos citai. Ļoti eh, daudz konfliktu risinās eh, tuvējos eh, austrumos dēļ tā, ka pastāv šāda negodīga situācija Palestīnā. Ja Izraela vēlas taisnību, kāpēc tā neļauj palestīniešiem dzīvot Gazā, tātad tiem, kur dzīvo Gazā, atgriezties savās mājās? Eh, to var saukt par etnisko tīrīšanu, kamēr mēs eh, šeit smalki runājam. Neviens no mums nav gatavs kaut ko eh, darīt lietas labā. Mums ir jāpiespiež Izrēla veidot Palestīnas valsti. Mums ir jāatļauj Palestīnas iedzīvotājiem atgriezties savās mājās. Paldies! Paldies! Ir vēl viens runātājs. Paldies! Es eh, pilnībā varu piekrist eh, tam, ko teica mans kolēģis Hadžigar Jukungs. Viņš runāja tieši par to, kāda ir situācija mūsdienu Gazā. Un es vēlētos eh, jums jautāt, Tēner kungs, vai jūs tiešām uzskatāt, ka stabilitāte šajā brīdī ir atkarīga no Palestīnas pašpārvaldes? Vai jums neliekas, ka okupācija vajadzētu beigties? Eh, mums ir eh, skaļi un atklāti jāpasaka, tāpēc, eh, ka šis vārds arī nemaz netika iekļauts jūsu prezentācijā vārds okupācija. Izrēls ar, armija faktiski ir okupācijas armija un tā veica masu tīrīšanu. Mēs varam piekrist vai nepiekrist tam, ka daži cilvēki ir fundamentālisti. Es uzskatu, ka viņi zinās, kā Eh, pretestības eh, cīnītāji. Eh, viņi cīnās par savu tēvzemi, par savu godu. Un tas ir reiz pa visām reizēm arī jāpasaka. Un kas vēl ir ļoti būtiski, tas, ka šajā teritorijā nebūs miers, kamēr viena tauta asviedīs otru tautu. Un jautājums ir šāds jau daudzus gadus Jūs esat eh, redzējis to, eh, kā eh, jūsu īpašumi tiek iznīcināti un daudz no jūsu darbiniekiem ir tikuši nogalināti. Vairāk kā simts skolas ir tikušas iznīcinātas un 60 citas skolas funkcionē un tur ir ļoti daudz bēgļu. Tomēr nekas nav ticis veikts, lai šos postījumus izlabotu. Un ir minēts arī tas, ka mēs eh, varam nosūtīt uz šo teritoriju mm, ļoti daudz uzraugu. Mēs varam mm, viņiem likt uzraudzīt likt uzraudzīt um, materiāls, tomēr skaidrs, ka šis skolas ir jāatjauno. Un tad, eh, Tērner kungs, man ir vēl viens uh, jautājums. Kāpēc mēs esam tik pasīvi attiecībā uz Izrēlu? Līdz šim brīdim nekas nav teiks par to, ka vajadzētu nosodīt Izrēlu. Jūsu paziņojumā no tā nav vēsts. Es atbalstu to, ka jūs eh, tur darbojaties. Es atzīstu to, ko jūs eh, teicāt, un ļoti būtiski, lai jūs eh, turpinātu to, ko jūs darāt. Paldies! Paldies! Jautājumi ir ļoti mm, dažādi. Tenerkungs, lūdzu. Paldies! Man arī bija mm, laiks, lai mm, sagatavotos šiem jautājumiem. Un tātad Jūs eh, teicāt, ka gāzu mm, ir okupējusi Izraēla, jūs to skaidri pateicāt. Daži no jums runāja par eh, blokādes jautājumu, par okupācijas jautājumu, un ka mums varbūt tomēr vajadzētu runāt drīzāk par stabilitāti. Ir skaidrs, ka okupācijai ir jābeidzas, un ir jābeidz arī blokādai. Te ir priekšnoteikumi tam, lai būtu ilgtermiņā stabilitāte šajā reģionā tomēr. Eh, šobrīd manas eh, bāžas ir eh, saistīts ar to, lai gāzes iedzīvotāji varētu atgriezties mājās un lai viņi varētu dzīvot. Manas bažas šobrīd ir par to, ka turpmākajos mēnešos, turpmākajās nedēļās var rasties jauns konflikts, ja nebūs nekavējoša rīcība. Un tam ir nepieciešams Eh, lai rīkotos arī Palestīnas eh, pa, eh, pašpārvalde, lai rīkotos Hamas un lai rīkotos Izraela, kā arī starptautiskā sabiedrība. Ja šīs iesaistītās puses tūlīt pat nerīkosies, tad vardarbība visam drīz atgriezīsies. Sarūktinājuma līmenis, dusmu līmenis gāzes iedzītāju vidū ir tik tiešām ārkārtīgi augsts, salīdzinot ar iepriekšējiem konfliktiem. Tie, kur tur ir bijuši, zina, e, ka e, gāzes izdzīvotāji ir ļoti izturīgi. Par spīti visam viņi ir saglabājuši cieņu un cerību, un viņi arī ir palikuši šajā teritorijā. Tomēr e, kopš pēdējā konflikta tas ir mainījies ANO darbinieki, kuri ir viena no privileģētākajiem, tāpēc, ka viņiem katru nedēļu, viņi katru mēnesi saņēma algu, arī viņi tagad runā par to, ka vajadzētu eh, Gazas eh, teritoriju pamest. Eh, šobrīd pastāv ļoti liela apmēra imigrācija no Gazas. Arī tātad saistībā ar nogrimušo laivu vidusjūrā. Un tāpēc, eh, kad es runāju par stabilitāti kā eh, prioritāti, tas ir priekšnoteikums, lai mēs varam eh, ķerties pie diskusijas par blokādi un okupāciju. Tas ir ļoti steidzams jautājums, un tas ir tūlīt pat jārisina nevis pēc sešiem mēnešiem, un tam ir nepieciešama rīcība no visām iesaistītajām pusēm. Es tikai vēlējos eh, nedaudz eh, korģēt eh, skaitļus. Ir aptuveni 180 mūsu dažādu veidu instalāciju, kas ir tikušas bojātas. Vien, tikai viena no tām tika pilnībā iznīcināta. Vairums no tām bija skolas, tomēr pie mm, Kuzānas, pie robežas Eh, Izraels spēki eh, vienkārši iznīcināja pilnībā eh, kādas skolas klašu bloku, tomēr neviena skolā netika pilnībā iznīcināta. Gāzes rekonstrukcija būs atkarība no vairākām lietām. Protams, ka finansējums ir viena lieta, tomēr tas ir diezgan sekundārs. Daudz svarīgāk ir tas, lai būtu pieejami celtniecības materiāli. Un es arī, kungs, uh, bija ļoti, viņa eh, darbs bija ļoti būtisks, eh, runājot eh, par mehānismiem, kā to panākt, par dažādiem projektiem valdībā, lai atjaunotu mājas. Šis mehānisms ir ļoti liels sasniegums, un tas ir atkarīgs no tā, ka pašpārvalde var uh, kontrolēt eh, robežu šķēršošanas eh, punktus, un par to ir arī vienošanās ar Izrēlu. Šobrīd viņi veic savu darbu pie šī nelielā aspekta. Mēs nerunājam par eh, okupācijas beigām, par blokādes apcelšanu, tomēr ļoti būtiski, lai gāzu varētu atjaunot, un tam šobrīd nepieciešama rīcība no Palestīnas pašārvalsts puses. Jautājums, eh, kas skar eh, blokādi un eh, miera procesu par to, ko Eiropas Savienība kā finansētājs, kā partners, kā tirdzniecības partners var darīt, lai nonāktu pie vienošanās. Es domāju, ka neviens nevar panākt to, lai būtu vienošanās. Tieši iesaistītajām pusēm būs jāpanāk vienošanās. Jūs teicāt, ka Eiropas Savienībā kopumā ir lielākais uh, donors un uh, tātad uh, lielākais tirdzniecības uh, partners. Eiropā ir ļoti liela ietekme šajā uh, jomā, un es domāju, ka okupācija uh, ir uh, ļoti, ļoti kaitē Izrēlē, ne tikai Palestīnai. Es nomā, nedomāju, ka Eh, Izraels nebūs veiksmīga okupējot eh, mm, citas eh, teritorijas. Eiropai vajadzētu vairāk izmantot savu ietekmi. Un viens, kas ir, viens jautājums, kas ir saistīts ar um, okupāciju, tad ir tas, ka tās izmaksas sēdz Eiropas nodokļu maksātāji, palestīnieši, un Eh, kamēr būs eh, šādas eh, izmaksas, tā nebeigsies, un es domāju, ka ir iespējams izdarīt daudz vairāk. Bija konkrēts jautājums par palīdzību no arābu valstīm. Arābu donori lielā mērā finansē celtniecību un ļoti daudz finansējumu tieši būvniecībai Eh, nāk no arābu eh, valstīm. Un eh, šajā konkrētajā konfliktā mēs esam saņēmuši finansējumu no arābu donora, esam saņēmuši tātad, tādu finansējumu, kas ir vienlīdzīgs tam, ko esam saņēmuši no visiem Eiropas donoriem. Un tad tiešām šis finansējums no arābu valstīm ir ļoti ievērojams. Un runājot par uh, to, ka budžeta atbils, atbalsts uh, neatmaksājas, tam es uh, iebilstu, es uh, ļoti vēlētos, lai mums nebūtu vajadzīgs viss šī nauda, kas mums ir vajadzīga. Es tiešām vēlos, lai mums nevajadzētu uh, veidot šādu jaunu uh, ārkārtas aicinājumu. Uh, Eh, šo naudu var daudz veiksmīgāk izmantot eh, citur, tomēr šī nauda, ko esam saņēmuši no Eiropas eh, Savienības, ir ārkārtīgi būtiska. Jo izglītības pakalpojumi, kādus esam snieguši palestīniešiem, ir bijuši ļoti svarīgi. Un arī, tad, arī um, lai palīdzētu palestīniešiem attīstīties. Un uh, valdībām vajadzēja arī uh, tikt līdzi eh, mūsu eh, attīstības darbam. Es domāju, ka šī nauda ir ļoti veiksmīgi izmantot, un mēs tiešām esam ļoti veiksmīga organizācija tādā ziņā, ka mēs veiksmīgi izmantojam savus resursus. Kāds eh, uzdeva jautājumu par to, kad mēs varēsim uh, doties prom. Es uh, tiešām vēlētos būt pēdējais šīs aģentūras uh, vadītājs. Uh, Jo, protams, ka mūsu mērķis ir atrisināt uh, uh, šos bēgļu problēmas. Un, kad tas tiks atrisināts, tā būs ļoti priecīga uh, diena. Es domāju, ka tas būs drīz, tomēr mēs visu ļoti vēlamies. apzināti mēģinājumi aizskart mūsu ēkas, mūsu instalācijas. ANO neutralitāte noteikti ir apdraudējušas visi iesaistās puses šajā karā. Ir trīs instalācijas, kurās tika izmantoti ieroči. Mēs bijām ļoti atklāti par to, ka mēs arī atradām šādus ieročus, un mēs garantējām to, lai mūsu instalācijas nebūtu nepareiz izmantotas. bija trīs gadījumi, kuros eh, pārvietotās eh, personas eh, mira, to skaitā arī darbinieki skolās. Un katrā no šiem gadījumiem mēs aicinājām uz izmeklēšanu, uz pārskatāmību, un katrā no šiem gadījumiem jautājums, kas ir jāuzdod, ir, vai Izrēla izrādīja adekvātu proporcionalitāti un piesardzību, izmantojot spēku lai aizsargātu uh, eh, civiliedzīvotājus. Tie ir tie jautājumi, kas ir jāuzdod, ja uh, bija militāri draudi šajā teritorijā. Un tas uh, netika mm, parādīts, ja tā bija, kāds notika nu, Betlemē, mm, ja bija kādi draudi, eh, ka bija tanku darbība netālu no skolām. Un tātad, eh, kā bija ar adekvātu reakciju attiecībā uz iedzīvotājiem? 30. jūlijā eh, bija uzbrukums. Un tātad, eh, vai tas viss bija proporcionāli? Un vai tas neapdraudēja civilizotāju dzīvi? Vai vienmēr eh, bija eh, ievērots piesardzības eh, princips, palaižot, mm, piemēram, raķetes un šajos gadījumos, vai tik tiešām tika izrādīta adekvāta piesardzība un proporcionalitāte? Tie tie jautājumi, kas mums ir jāuzdod saistībā ar šiem negadījumiem. Un beigās es vēlētos teikt, ka Tātad nu, es eh, vēlos koncentrēties uz stabilitāti, tāpēc, ka tā šobrīd ir prioritāte. Un eh, ideja par to, ka mēs varēsim iemainīt mieru pret mieru, ir ilūzija. Eh, un tie apstākļi, kādi bija līdz šim gadam, vairs nepastāv tas, eh, ka eh, Hamas eh, sniedz drošību ehm, Izrēlē. Šāda apstākļa tik tiešām vairs nepastāv. Un ja mēs neredzēsim to, ka ir ātras izmaiņas, tas skaitā arī ierēdniecības aparāta ehm, reformas, ka ir pieejams vienmēr ehm, būvniecības materiālu klāsts, tad gaz iedzīvotājiem un Izrēlē nebūs nemieris nedrošība. drošība tad mums eh, būs jāatgriežas pie blokādes un okupācijas. Eiropai šeit ir ļoti būtiska loma. Šobrīd ir ļoti būtiski, lai paši palestīnieši eh, definētu to, eh, kādā veidā viņi vēlas virzīties uz priekšu ar savu valdību, kas viņiem ir nepieciešams no starptautiskās sabiedrības, un tad viņiem ir jāierodas šeit un jālūdz jūsu atbalsts. Paldies! Muchas gracias. Eh, senjor Turner. Paldies, Tērner kungam. Gribēju jums pateikties, ka ieradāties ārlietu komitejā. Gribēju pateikt, ka mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt apvienotās nācijas un atbalstīsim jūs kā vien spējam. Tagad eh, maza, maza pauzīte pirms ķersimies pie nākamā darbkārtības punktu.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 I think so, I think so. Okay, colleagues, maybe we can make a start. Dārgie kolēģi, varbūt varam sākt darbu. If, if everybody could take their seats, including everybody at the back. Jā, es skatos, ka tur jau kaut kāds neformāls tikšanās notiek zāles aizmugurē. Lūdzu, arī jūs ieņemt vietas. Mums vajag uh, sākt darbu. Esam uzsākuši darbu nedaudz vēlāk. Es ļoti atvainos, tā ir mana vaina. Colleagues, my name is kolēģi, mani sauc Linda Makeivana, es esmu jaunā attīstības komitejas priekšsēdētāja, gribēju pie mums sveikt arī Kusaukungu no AFET, jā, viņš arī šeit apstājies, Valenciāno kundzi gribu sveikt, Kusits ir vicepriekšsēdētājs un Valenciāno kundze ir cilvēktiesība apakškomitejas priekšstādātā vietniece. Un tagad mums būs kopīga tikšanās, lai varētu prezentēt Saharo balvas kandidātus. Jāsaka, ka tagad mēs uh, uzsāksim atlases procedūru. Mūsu komitejas balsos pēc divām nedēļām, 7. oktobrī, tas ir otrdienas rīts. Uh, Un priekšsēdētāja konference izvēlēsies trīs kandidātus un lems par um, Saharo balvas ieguvēju Ok 13. oktobrī. Kolēģi, jāsaka, ka Sakaro balvas piešķiršana ir viena no galvenajām procedūrām, lai pievērst uzmanību cilvēku tiesību jautājumam visā pasaulē. Tas ir tāds specifisks cilvēku tiesību un demokrātijas instruments. Mēs vairākus gadus esam šo instrumentu izmantojuši un lūdzām, lai ārlietu dienestu un komisija savu darbu cilvēku tiesību lautiņā veiktu pēc labākās sirdsapziņas. Mēs te runājam par dažādiem cilvēku tiesību aspektiem un sadarbojoties ar ar partneru attiecību valstīm, protams, arī vienmēr šiem jautājumiem pievēršam uzmanību. Mēs pieņemam ziņojums par cilvēktiesību situāciju daudzās pasaules valstīs. Tad, kad mēs balsojam par rezolūcijām, kas skar uh, cilvēktiesības mēs to uztveram ļoti nopietni. Mums ir bijuši ļoti, ļoti slaveni iepriekšējie laurētā, laureāti. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam viņu darbībai arī pēc balvas iegūšanas, vai viņi turpina strādāt pie šiem jautājumiem savās valstīs arī pēc tām. Dārgie kolēģi! Jāsaka, ka ir e, iesniegtas vairākas kandidatūras, nu šeit ir pārstāvi no vairākām pasaules valstīm, un uh, viņi nāk no tuviem austrumiem, Centrāla Afrikas, Ziemeļa Afrikas, Kaukāza, un uh, šie cilvēki strādā ļoti daudzās jomās. Viņi ir mūsu galvenie partneri, lai varētu uh, veicināt cilvēku tiesību un drošības ievērošanu. Ja mēs runājam par laureātiem, visi ir pelnījuši mūsu atbalstu, jo ir cīnījušies par cilvēku tiesībām savās valstīs. Pirms dot vārdu mūsu kolēģiem, lai viņi iepazīstina ar uh, Sahara balvas kandidātiem, gribēju pateikt, kāda ir procedūra. Tā tad 18. septembris bija termiņš kandidatūra iesniegšanai. Mēs esam saņēmuši septiņas nominācijas, kas atbilst visām prasībām, un īsu kandidātu aprakstu jūs varat atrast savos dokumentos. Tagad mēs lūksim, lai uh, deputāti prezentē savus kandidātus kandidātus, un tas notiks alfabētiskā, alfabēta secībā. Katram deputātam būs aptuveni 10 minūtes, nē, nu, nevis aptuveni, bet tieši 10 minūtes, lai viņi runā par saviem kandidātiem, tātad tas prasīs aptuveni 70 minūtes. Mahmud al-Asali. Pirmais ir Mahmuds al-Asali, un Luis Rafaels Sako. Šos kandidātus ir izvirzījusi EKR grupa un Anna Zaborska kopīgi ar 66 deputātiem atbalsta šīs kandidatūras. Divi kolēģi izteiksies Marks Demesmākers no EKR grupas un Zaborskas kundze no ETP grupas. Kurš pirmais runās? Demesmāker kungs, lūdzu. EKR grupa, viņš pastāstīs par savu kandidātu un tad uzstāsies Anna Zaborska. Danki vēl, frau de voorzitter. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs patiešām labprāt vēlētos eh, jūs iepazīstināt ar eh, šo dubulto E, nomināciju. Es esmu koordinators savā grupā, bet, protams, esam vienojušies arī ar kolēģiem no citām politiskajām grupām, un arī pēc manis uzreiz Zaborskas kundze papildinās. Dārgie kolēģi, tā tad, ja uh, iemieg loģiskā domāšana, tad dzimst briesmoņi. Francisko de Goja uh, to teica aptuveni pirms diviem gadsimtiem, un uh, šādi briesmoņi ir aplūkojami arī viņa gleznā. Tagad mēs visi esam redzējuši tos briesmoņus, eh, kas eh, ir uzsākuši pilsoņu kāru Irākā un Sīrijā. Jūs jau runājāt par fundamentālismu, reliģisko kas, fundamentālismu, kas noved pie genocīdu mēģinājumiem, etniskās tīrīšanas. Cilvēki tiek vajāti, nogalināti tikai tādēļ, ka viņi piedara konkrētais tautas grupai vai reliģiskajai konfesijai. Jāsaka, ka tas, kas tagad notiek Sīrijā un Irākā, eh, mums atmiņā atsauc pašas tumšākās uh, cilvēks vēstures lapuses. Šiem cilvēkiem uh, tik un tā pietiek spēka sludināt mīlestību, kristīgo mīlestību, katra cilvēka cieņu, saticību, samierināšanos un uh, cilvēkam ir jāskatās tālāk kā tikai par savu pašsaglabāšanos. Ir maz šādi drosmīgi cilvēki, bet paldies Dievam viņu uh, skaits tomēr mm, ir iedrošinoši. Es gribu šādus drosmīgus cilvēkus nominēt. Viņu vārdi ir patriārs Luis Rafels Sako un e, profesors Mahmuds Al-Asali. Luis Rafels Sako ir augstākā reliģiskā autoritāte, kas pārstāv kristīgo minoritāti Irākā. Viņš ir eh, ļoti daudzus cilvēkus iedvesmojis ar savu drosmi. Viņš vienmēr ir aizstāvējis reliģisko konfesiju brīvību un joprojām e, nenogurstoši informē par Eh, vardarbību, kas tiek pielietot pret kristiešiem tuvajos austrumos. Viņš atteicās eh, klusēt par eh, šiem briesmīgajiem noziegumiem, un Mahmuds Al-As Ali ir musulmanis, un viņš atteicās klusēt, un 20. jūlijā ISIS militārie spēki viņu nogulēja, nogalināja, tātad viņš par to samaksāja ar savu dzīvību. un, diemžēl, līdz ar to viņš balvai ir e, izvirzīts jau post homum. Tas viss ir šokējoši, un e, šis fanātisms, atriebīgums, e, tā sauktā valsts, ir, kas ir ieņēmusi konkrētu teritoriju, arī liekas ļoti pievilcīgi jauniešiem mūsu galvaspilsētās. Simtiem cilvēku no Antverpens, Hāgas, Parīzes, Londonas dodas, lai cīnītos īstis rindās, lai e, arī piedalītos šajās asiņainajās filmās, ko pēc tam var aplūkot YouTube. Nu, tas mums rada milzīgas problēmas. Un uh, arī šodien runājot par Saharova balvas piešķiršanu, mēs nerunājam par politiskajām atbildēm uz šo problemātiku, bet mums ir jāsaka, ka tāda vienpusēja pieeja šai problēmai nav pietiekama. Uh, saticībai, uh, samierināšanai, mie mierīgai līdzās pastāvēšanai ir jānāk no pašas sabiedrības un to pauda patriārs Luis Rafēls Saho un Mahmuds Alla Salī. Saharo balva apbalvo cilvēkus, kas ir ļoti daudz darījuši pamatiesību un cilvēktiesību aizstāvības jomā. Tie ir ļoti, ļoti īpaši unikāli cilvēki, kas dzīvo īpašos apstākļos, un Eiropas Savienībai skaidri un gaiši ir jāpierāda, ka tā Um, aizstāv savas vērtības, savu modeli, kas ir veidojies um, izgrotots gadsimtu gaitā, ņemot vērā mūsu vēsturisko pieredzi, dzīvības, cilvēktiesību cienīšana, reliģisko konfesiju uh, cienīšana, un mums ir jābūt morāli pārliecinātiem, ka šis modelis ir pareizais. Un kā jau pašā sākumā teicu, ja saprāts ir iemidzis, tad dzimst monstri, briesmoņi, bet mums ir jācīnās pret šiem briesmoņiem, tātad saprātam ir jāuzvar. Tādēļ mēs vēlamies izvirzīt šos divus īpašos cilvēkus Sahara balvai. Paldies! Um, thank you, thank you for... Paldies! Paldies, ka bijāt tik lakonis. Zaborskundz, lūdzu. Thank you, madam president. Paldies, priekšsēdētā, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Nav nekādu šaubu par to, ka tas, ko mēs šodien piedzīvojam Irākā, ir genocīds. Mēs redzam valsti, kuras centrālā valdība ir novājināta, un šī valsts ir sadarbi, sadalīta trīs daļās - šītu, sunītu un kurdu daļā. Mēs redzam arī kristiešus, kuri šajā reģionā ir dzīvojuši ilgāk nekā jebkura cita grupa. Mēs redzam, ka viņi ir spiesti pamest savas mājas un doties prom Ja viņi to nedarītu, tad viņus spīdzinātu, nogalinātu, izvarotu un pārdotu verdzībā teroristiem, kuri sevi sauc par islāma valsti. Mēs to zinām, jo to mēs jau esam pieredzējuši. Cilvēka tiesības sauc tā, tādēļ, ka tās ir priekšnosacījums cilvēka esībai. Kad uh, kādai personai atņemt cilvēku tiesības, jebkurš cilvēks, kas dzīvo pasaulē, ir apdraudēts. Tas ir tas iemesls, uh, kura dēļ nepietiek vienkārši izrādīt līdzjūtību. Mums ir jārīkojas. Ja tas nenotiks, tad rītdien cilvēks vairs nepastāvēs. Nesenā braucienā Ženēvā patriarhs Sako runāja par to, kas ir jādara, lai glābtu humanitāti un cilvēku cieņu Irākā. Pirmkārt, mums ir jāsniedz arī turpmāk humanā palīdzība, patvērums, pārtika, ūdens, medikamenti, apģērbs bēgļiem, uh, lai viņi varētu izdzīvot līdz brīdim, kad varēs atgriezties savās mājās, savos ciemos bet pēc tam mums ir jārod politisks risinājums, lai atbrīvotu Nineves uh, līdzenumu un Mosulu. Ir uh, nepieciešama starptautiska koalīcija ar ANO mandātu, lai aizsargātu uh, tūkstošiem cilvēku tiesības, kas ir um, neaizsargāti šajā reģionā. Tā ir vien, tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai viņi varētu atgriezties savās ciematos. Un arī starp citu, patriāršs Sako ir uh, brīdinājis pret uzlidojumiem. Cilvēku tiesību aizsardzība katram pilsonim ir vienīgais veids, kā nodrošināt mierīgu līdzās pastāvēšanu karš uh, vienmēr ir slikts un ne, ne, nes cilvēkiem tikai nelaimi. Eiropas Savienībai nav ne armija, ne miera uzturēšanas spēku. Parlaments nespēja arī komandēt karaspēku, ne vest startautiskas sarunas, bet mēs ar savām rezolūcijām varam rādīt ceļu. Un piešķirot Saharava balvu tiem, kas cīnās par uh, kristiešu tiesībām Irākā, mēs varam uh, rādīt, ka mums rūp mūsu liktenis. Un tās nav sagadīšana, tā nav sagadīšanās, ka mēs ierosinām piešķirt uh, balvu vienam kristiešu kandidātam un vienam musulmanim. Mēs uh, ticam, ka tikai savstarpēja cieņa var nodrošināt ilgstošu mieru. Piemērs, ko rāda patriarhs Sako un profesors Al-Asals, Al atjaunot cerību tūkstošiem kristiešu un musulmaņu, kā pat vistumšākajās, eh, tumšākajos brīžos eh, humanitā cilvēce var būt stiprāka. Es gribu pateikt arī, pateikties arī visiem tiem, kas ir parakstījuši šo nomināciju. Mēs esam savākoši 80 pārakstus un 66 uh, Eh, tehniski apsvērumu dēļ ir atzīti šie paraksti. Es aicinu jūs, eh, godātie kolēģi, eh, atbalstīt šo nomināciju patriārhu Al, patriārku Sako un profesoru Mahmudu Al Sālija pēc nāves. Uh, Eh, tātad izvirzīt par Saharo mie, eh, brīvās domas balvas laureātiem. Paldies Zaborskas kundzei. Tagad pārējām pie mūsu otra kandidāta, kas ir kurus eh, nominē Eiropas uh, apvienotā kreiso un ziemeļu kreiso grupa, un tas ir eh, mots Belgote, Ala Jakubi un Ala Abdel Fata. Un eh, šo nominā, ar šo nomināciju mūs iepazīstina Veržijā kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pēc uh, Benali režīmā krišanas um, Tunisijā um, un satricinājumiem tuvējo austrumu un vidējo austrumu reģionā. Uh, pēc trim gadiem mēs varam teikt, ka uh, situācija neabilst tām cerībām, kādas sākotnēji bija tautām. Mēs varam runāt par situāciju Sīrijā un Lībijā un uh, dažās valstis ir pilnībā aizmirstas, kā tas ir Bahrainas gadījumā. Um, šie trīs kandidāti ir jauniešu jaunatnes simbols, jaunatnes cerību simbols par eh, gaišāku nākotni. Viņi tecēja, ka viņu valstīs beidzot tiks iedibināta demokrātija un ka varēs brīvi paust savus viedokļus. Uh, Viņus trīs ir vadā, vajājusi tieslietu sistēma viņu valstīs, kas ir ļoti atšķirīgas. Un tas arī, šīs valsts ir atšķirīgas arī attiecībās ar Eiropas Savienību. Viņi ir saskārušies ar represīvām par, represijām par to, ka viņi ir pauduši savu viedokli. Pirmais kandidāts pārstāv Kasablanku, uh, Marokā, un viņš trīs reiz jau ir uh, saņēmis cietumu sodu kopš 2011. gada pavasara. Viņu sauc par Marokas revolūcijas gavrošu par apspiesto balsi mūsdienu trubadūru. Viņš nosoda korupciju un policijas represijas. Visi, kas pazīst Maroku, arī zina, kāda ir situācija šai valstī. Par to mēs šoreiz nebat, nedebatēsim, bet jautājums ir, uh, vai var brīvi paust savu viedokli valstī, kur vēlas radīt piemēru citām kaimiņu valstīm. Vissliktākais noziegums, uh, kas viņam pārmests, ir tas, ka viņš uzdrošinājās kritizēt karaļu, karali, karaliskā augstību. Viņš nu pat ir iznācis no cietuma, uh, lieta tiks izskatīta apelācijas kārtībā. Ala Jakubi ir jauns uh, tunisietis, arī aktīvi piedalījies 2011. Uh, gada uh, kustībā. Viņš arī ir nosu, saskāries ar policijas vardarbību par to, ka viņš dziedāja dziesmas par uh, policijas vardarbību. Viņš vērsās arī pret korupciju un tādēļ viņš vairāk reizi ir saņēmis sodu viņš ir notiesāts par savu dziesmu saturu. Alā Abdelfata ir jauns eģiptietis, blogeris, viņš ir spīdzināts jau iepriekšējā režīma laikā vairāk kārt atradies cietumā par to, ka ir uh, demonstrējis pieprasot pilsonisko brīvību ievērošanu Eģiptē. Viņam pārmet arī to, ka viņš ir piedalījies aizliegtā man, uh, demonstrācijā pašreizējā Eģiptes režīma laikā. Šie trīs jaunieši ir simboli jaunatnes simboli uh, Ziemeļāfrikas valstīs. Viņi ticēja un joprojām tic, ka uh, tic izteiksmes brīvībai un viņi vairs nebaidās uh, apliecināt šo ticību, nebaidās no sekām. Un uh, viņi ir saistīti ar tautas sacelšanos 2011. gada pavasarī E, viņi turpina cīnīties par izteiksmes brīvību, par pamattiesībām, un arī mums viņi ir jāatbalsta arī tajās valstīs, kam ir privileģēts attiecības ar Eiropas Savienību. Ja mēs balsosim par viņiem, tad mēs nosūtīsim signālu šīm tautām un arī valdībām par to, ka Eiropas Savienība liek lielu uzsvaru e, uz pamattiesību ievērošanu. Es uzskatu, ka Saharo balvai ir jāpalīdz, lai aizsargātu vīriešus un sievietes pret draudiem, kas uh, pastāv. Mums ir jāpalīdz šiem jauniešiem vecumā no 26 līdz 33 gadiem. Viņi ir cerība, nākotnes cerība, cilvēku tiesību universāluma cerība kad šīs tiesības ir apdraudētas nekā, ne tikai dienvidu valstīs. Šeit ir runa par cilvēka tiesībām, par cieņu un brīvību, un tādēļ es aicinu atbalstīt Madu Balgodu, Ala Jakubi, Ala Abdel Fatavu. Thank you, madam. Paldies. Trešo kandidātu Kreido atvērtās durvis Ļevdurjan un uh, Hate to the Church in Need, ko ir um, nominējis Filips Žvēns un 60 citi kolēģi, prezentēs Moris Ponga no ETP grupas. Lūdzu. 10 minutes. Merci, <coughs> Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Diemžēl Filips Žuvāns nevar piedalīties šīs pēcpusdienas sanāksmē, jo viņš atrodas slimnīcā. Un viņš mani lūdza uh, atvainoties par viņa klātbūtni. Un viņš mani lūdza 60 parakstītāju vārdā jūs iepazīstināt ar četrām organizācijām, kuras mēs nominējām, tādēļ, ka viņas iestājas par eh, Irāks un Sīrijas vajāto kristiešu tiesībām. Šīs organizācijas pārstāv dažādas uh, kristīgās konfesijas uh, un viņas aizstāv kristiešu tiesības un arī palīdz cilvēkiem uz vietām pārvietotām un neaizsargātām personām. Viņi, uh, ja parlaments piešķirtu Sahara uh, balvu šīm organizācijām, tā paustu solidaritāti ar šīm minoritātēm, kuras cieš no uh, Uh, barbarisma, ko īsteno džihadisti un islāma valsts. Aizstāvēt austrumu kristiešus uh, patiesībā ir Eiropas pienākums, jo mums ir kopīga civilizācija, ir kopīgas vērtības. Un runa ir nevis par uh, reliģiju, bet par filozofiju un morāli, jo tieši Eiropas Savienība apziņas brīvību ir pasludinājis par absolūtu, tad, tad uh, brīvību ticēt vai neticēt. Un iestājoties par Saharova balvas piešķiršanu tiem, kas aizstāv austrumu kristiešus, mēs aizstāvam arī viņu vērtības un ticību cilvēka tiesībām. Lūk, īsumā par šīm uh, organizācijām. Pirmkārt ir krēdo, tas ir uh, apdraudēto austrumu kristiešu aizsardzības koordinācija. Uh, šī organizācija tika izveidota Eģiptē, kad tika uh, nodedzinātas simts uh, kristiešu baznīcas, un uh, šī organizācija pārstāv austrumu kristiešus uh, no Francijas, uh, tā sadarbojas arī ar citām nevalstiskām organizācijām. Tādēļ, kā tiek vajātas kristiešu minoritātes Irākā, šī organizācija iesniedza sūdzību starptautiskajā krimināla tiesā par genocīdu un noziegumiem pret cilvēci. Uh, šī organizācija kopā ar lielās mošejas vadītāju uz, nāca klajā ar Parīzes aicinājumu sniegt palīdzību austrumu kristiešiem. Nākošā nevalstiskā organizācija Portuvert atvērtās durvis. Tā ir nevalstiska organizācija, kas sniedz atbalstu vajātajiem kristiešiem. Tā ir starp konfesiju organizācija apolitiska, tā darbojas 53 valstīs un tā ir 21 birojas visā pasaulē. Tā šī organizācija informē par vajātajām kristiešiem baznīcām. Šī organizācija nedarbojas pret kādu režīmu vai domāšanas sistēmu vai kādu reliģisko kārtību, bet gan tā aizstāv vajātās baznīcas. Pirms pilsoņu kara, kopš pilsoņu kara sākuma Sīrijā šī organizācija ir pastiprinājusi savu darbību, jo kristiešu situācija ir šajā valstī pasliktinājusies tās niedz atbalstu pārvietotām personām un vietējiem iedzīvotājiem. Un e, šeit darbojas arī armēņu pareisticīgie, e, katoļi, kaldējiešu un asīriešu baznīcas pie šīs organizācijas vēršas visi, kam nepieciešama palīdzība, un šobrīd tā sniedz palīdzību 9000 ģimenēm. Šī organizācija ir darbojusies arī Irākā kopš otrā Persijas līča kara sākuma. Pateicoties savā vietējo partneru tīklām, nevalstiskā organizācija ir uh, varēja īstenot palīdzības uh, operāciju tūkstošiem bēgļu, kas uh, bēga no Islama valsts Nākošā organizācija ir palīdzība apdraudētai baznīcai. Tā ir, uh, tas ir starptautisks katoļu fonds, kura uzdevums ir uh, palīdzēt apdraudētajiem kristiešiem, vajātiem kristiešiem un bēgļiem. Uh, šīs organizācijas sniegtā palīdzība uh, Sīrijā ir uh, pieaugusi trīskārt pēdējo gadu laikā. Bet tā palīdz ne tikai kristiešu ģimenēm, bet arī musulmaņu ģimenēm. Kopš 2014. gada sākuma vairāk nekā pusotras miljonus eiro ir uh, nosūtīts palīdzības sniegšanai. Un šo vasar šī organizācija nosūtīja 200 tūkstošu eiro palīdzības kristiešiem, kas bija spiesti bēgt no Mosulas un Ninivas uh, uh līdzenuma. Övrodorjon ir organizācija, ko ir uh, dibinājuši laicīgās personas 1858. gadā um, Sorbonas profesori, un šeit ir trīs mērķi - izglītība, sociālā palīdzība un pastorālā darbība, uh, tā skaitā vidē tuvējos austrumos, un uh, pateicoties ziedotāju atbalstam, uh, šī organizācija jau ir piešķirusi uh, 4 miljonus eiro palīdzības kopš konflikta sākuma Sīrijā. Tās sniedz atbalstu valsts ziemeļos, neaizsargātām personām, bērniem, lai nodrošinātu medikamentus un cita veida atbalstu cietušajiem. Paldies! Paldies, Pongas kungs! Ceturtais kandidāts ir e, Eiromaidan. E, kustība, ko pārstāv Mustafa Naems, Ruslana Ližičko, Jelizaveta Šepetilinkova, Tatjana Čornoboli. Šo cilvēkus ir nominējis Jaceks Zarijs Voļskis. For... Tagad mēs noskatīsimies uh, video filmu pronunciations of these very long names. So to, to our... Ļoti atvainojos, jā, bija ļoti gari uzvārdi, man bija patiešām grūti izlasīt, saka priekšsēdētāji. Tātad sākumā noskatīsimies filmiņu, un tad došu vārdu četriem no mūsu kolēģiem, kam būs katram pa divām minūtēm, lai iepazīstinātu ar kandidātiem. Bet tagad ar filmiņu sāksim. Vai viss tagad ir sagatavots? Mm.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 Uh, we now have, as I said, four... Kā jau minēju, būs četri runātāji, katrs no viņiem runās divas minūtes. Pirmais, Jācik Zarjuš Volsks. Est-ce que je pourrais avoir du français sur la chaîne de traduction française? J'en ai espagnol. Diemžēl dzirdu franču tulkojumu vietā spāņu valodu, saka Veržjā kundze. And technicians will resolve that. Thank you very much. <laughs> Maybe the Spanish is having the French, you're being told. Nu, varbūt Spāņi tagad ir tulkojumi franču valodā. Pamēģiniet. Okay, hopefully that will be resolved, please. Es ceru, ka tas tiks atrisināts. Okay, I'm going to hand the floor now to Mr. Sarus Volski. Tagad došu vārdu Zārieša Volska kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es kopīgi ar saviem kolēģiem no dažādām politiskām grupām piedāvājam nominēt Eiro Maidan pilsoniskās sabiedrības kustību, kas bija ļoti drosmīga, cīnījās par brīvību, cilvēktiesībām un demokrātiju. Mēs vēlamies godināt šos cilvēkus par izrādīto drosmi. Viņi bija gatavi apšaubīt brutālo režīmu Ukrainā. Šie cilvēki bija gatavi par brīvību samaksāt ar savu dzīvību par Eiropas vērtībām, par savu proeiropeisko izvēli. Juro Maidan ir īstenībā tieša uh, stafetes pārņemšana no Andreja Saharova un viņa mantojumu, un viņš uh, cīnījās par cilvēku tiesībām padomjas Savienībā. Un, uh, Saharovs cīnījās pret to, lai uh, padomu savienība rietumus nesauktu par kaut kādu ļauno spēku. Jāsaka, ka pateicoties Juramaidana kustībai, Saharova uh, mantojums ir kļuvis vēl redzamāks. Saharova balva ir tās vēstījums, ko mēs pasaulē. Saharova balva Eiro Maidan nozīmētu tādu godināšanu un to, ka mēs godinām brīvības alkas. Pirmo reizi nesenā vēsturē tik daudz cilvēku mīra zem Eiropas karoga un par Eiropas vērtībām. Saharova balva būs atgādinājums Eiropas pilsoņiem mums pašiem, cik ļoti svarīgas ir brīvība un demokrātija un ka tās ir jāizstāv pat par to samaksājot augstāko cenu. Uh, Saharova balva būs multikulturālas, multireliģiozas uh, startautiskas kustības simbols. Tā bija kustība, kas cīnījās par brīvību un pamatiesībām, un tādā veidā Ukraiņi, kas tagad bieži vien jūtas pamesti novārtā un vientuļi, būs iedrošināties saņems Andreja Saharov balvu. Ja Andreja Saharovs pats šeit tagad atrastos, viņš noteikti atbalstītu Eiro Maidan nomināciju. Un tas, ka mēs piešķirtu, tas, ja mēs piešķirtu šo balvu, uh, Eiro Maidanam noteikti būtu augstākais pagodinājums arī pašam Andrejam Saharavam. Paldies. Tagad Pētras Auštrēvičus, divas minūtes. Hmm. In 2014, you... Paldies, priekšsēdētājs kundze. 2014. gadā uh, Ukrainā notiekošais notika viss pasaules acu priekšā. Eiro Maidans ir izcils pri, pierādījums paraugs, kā. Ka tauta sacēļas pret nedemokrātisku un brutālu režīmu. Ukraiņi devās diena, ielās, viņi bija vienoti, viņi bija spēcīgi un drosmīgi, viņi cīnījās par demokrātisku nākotnu un Eiropas vērtībām. Eiro maidam eh, nominācija uh, šeit mēs esam īpaši izcēluši četras drosmīgas personības, kas ļoti drosmīgi cīnījās Kievas centrālajos laugumos stāvot uz barikādēm vai arī organizējot dažādas maz kustības. Šeit grib nosaukt Mustafa Nājēmu, Ruslāmu Ležitsko, Jelizavetu Šepetilnikovu un Tatjānu Čornovalu visas pieminētās izcilās personas uh, simbolizē Eiro Maidanu, kurā piedalījās visi labas gribas cilvēki. Viņi ir pelnījuši Saharova balvu. Paldies! Paldies! Tagad Viktors Bostināru lūdzu. Divas minūtes. Ah, viņa nav zālēs, viņa nemanu. Rebeka Harmsa lūdzu. Divas minūtes. Thank you. Ah, yeah, there you are. Yeah, sorry, I didn't see you, Rebecca. Es atvainojos, tagad jūs pamanīju. Tad, kad es iepazinos ar visiem četriem uh, kandidātiem pagājušā gada ziemā, Eiro Maidana kustība man bija nevardarbīgas pretošanās iemiesojums. Viņi e, cīnījās par brīvību un demokrātiju ļoti skaistā veidā, un es nekad neaizmirsīšu, kā mākslinieki, muzikanti, aktieri, filmu režisori mēģināja cīnīties pret šo tumšo varas pusi, ko pārstāvēja Janukovičs. Viņi man likās, ka varbūt dziesmās ir iekšā tas spēks, kas nospiedīs uz ceļiem eh, Janukoviča kungu, bet tieši dziesmu spēks bija tas, kas izraisīja vardarbību uzliesmojumu. Un Tatjana Čornovel ir jauna sieviete, ko gandrīz piekāva līdz nāvei pagājušā gada ziemā, un viņa mm, teju teju izdzīvoja. Un runājot par uh, Saharo balvas piešķiršanu šajā gadā, kādēļ argumentēt par Eiro Maidanu kustību? Es gribu teikt, ka šie strīdi par uh, asociācijas nolīgumu ir uzvarēti, un mēs jau esam parakstījuši asociācijas nolīgumu, bet līdztekus tam uh, Eiropas austrumos Krievijā tika pieņemts lēmums pret asociācijas nolīgumu, pat uh, vērsties pret to ar karu. Un par šo drosmi sākumā protestēt pret Janukoviču, pēc tam pret Krievijas agresiju un joprojām turpināt atbalstīt Eiropas idejas. Nu, es domāju, ka visi četri un visi pārējie, kas bija Eiro Maidana laukumā, ir pelnījuši Saharov balvu. Paldies! Okay, thank you very much for that. Paldies! Tagad došu vārdu uh, kolēģim, kas prezentēs piekto kandidātu. Uh, tā ir Aina Hirsi Ali, viņu uh, ir nominējis EFDD grupa un viņu prezentēs Džeims Kārvers. Paldies, man nevajadzēs tik uh, daudz laika. Aina Hirsi Ali ir no Somālijas, viņa ir uh, dzimusi 1969. gadā. Viņa kādreiz bija Nīderlandes pilsona, tagad ir ASV pilsona, aktīviste un politiķe, rakstniece, un viņa ir ļoti daudz laika veltījusi, lai cīnītos pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu, jeb FGM, un Viņa arī ir ļoti daudz strādājusi cīnoties par uh, sieviešu līdztiesību un e, pievēršot uzmanību šai problemātikai dažādās valstīs. Un viņa ir bijusi Saudārābijā, Kenijā, 92. gadā Nīderlandē viņai piešķīra e, politisko patvērumu. Viņa bija arī Nīderlandes parlamentā. Viņa ļoti daudz runāja par uh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Viņa arī uh, Uh, sadarbojās ar Teo Van Gogu, uh, kas uzņēma kritiskas filmas par islāmu, un uh, viņiem abiem tika izteikt nāves draudi. Teo Van Gogs pēc tam tika arī nogalināts. Viņa ir saņēmusi arī brīvas runas balvu. Viņa ir saņēmusi demokrātijas balvu, arī eh, kāds dāņu laikraksts viņu ir apbalvojis par konfliktu risināšanas ētiku. Neskatoties uz eh, savām eh, grūtībām, personiskajā dzīvē viņa aizbrauca uz ASV, kur sāka strādāt sieviešu tiesību organizācijā, un tur joprojām strādā līdz pat šai dienai. Paldies! Paldies. Sastais kandidāts ir Denis Mukvēge. Viņu ir uh, nominējušas divas politiskās grupas, SD un ALDE, kā arī Barbara Lohbīlere. Divi kolēģi prezentēs šo kandidatūru, Elēna Valenciāno uz piecām minūtēm un tad Luija Mišēla no ALDE grupas uz piecām minūtēm. Elēna pirmā. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Tas tik tiešām ir liels eh, gods, ka varu eh, šeit uzstāties šodien mm, šajā sanāksmē. Saistībā ar Denisa Mukvegas eh, nomināciju, protams, es necentīšos sacensties ar citām prezentācijām. Ir skaidrs, ka pilnīgi visi ir pelnījuši šo balvu, tomēr es centīšos jums iepazīstināt ar Denisu Mukvegi. Eh, viņš ir ginekologs, eh, viņam ir 59 gadi, un viņš dzīvo eh, Kongo Demokrātiskajā um, republikā. Un viņš, um, runā, viņš, viņš jau ilgu laiku ir strādājis Bikavu reģionā. Viņš uh, strādā arī Panzi uh, slimnīcā Bukavu, un viņu specializācija uh, ir to sieviešu ārstniecība, kuras uh, ir uh, tikušas izvarotas. Eh, pēdējo, pēdējo desmitgažu laikā eh, vairāk nekā 40 tūkstoši sieviešu ir cietušas. Un Mukvegas eh, kungs ir kļuvis par ļoti būtisku tad, figūru šajā cīņā. Viņš strādā ļoti daudz stundu dienā, veicot vairākas operācijas un katru dienu viņam ir jātiek galā ar eh, ļoti eh, briesmīgiem eh, gadījumiem. Sievietes, šis sievietes, viņām vairs nevar būt bērni, viņas bieži ir cietušas no izvarošanas grupā. Arī daudzi bērni tiek izvaroti, pēc tam viņus izraida no sabiedrības, no kopienas, un pēc tam Eh, viņi nokļūst eh, bērnu armijas eh, rokās un ļoti bieži viņi tiek piespiesti izvarot, lai pierādītu savu drosmi, tie tiešām ir briesmīgi gadījumi. Un tajā pašā laikā ir skaidrs, ka starptautiskajai sabiedrībai vēl ļoti daudz eh, jācīnās eh, pret eh, šo parādību. Un ir skaidrs, ka mūsdienās bruņotā konfliktā ir daudz grūtāk būt sievietei nekā vīrietim. Un tas attiecās uz Sudānu, uz Kongo, arī uz Islāma valsts konfliktu situāciju. Sievietes ļoti bieži kļūst eh, par upuriem. Un eh, visā šajā situācijā eh, Makvēgas kungs ir tāda kā gaisma, uh, visā šajā briesmīgajā uh, situācijā. Viņš ne tikai uh, ārstē uh, upurus, viņš sniedz zināšanas arī saviem kolēģiem, kā arī uh, organizē upuru reintegrāciju sabiedrībā un kopienā. Viņš runā pret šīm šausmām kā, uh, up, kā liecinieks, un tas viss viņam ir gan arī maksājis dzīvību tāpēc, ka viņa valstī E, masu izvarošana ir, netiek sodīta, un viņš pats ir e, e, smagi cietis, viņa meitas tika nolaupītas, viņa miesargs tika arī nošauts, un viņš, un tik tiešām ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc Mukvegas kungam vajadzētu saņemt šo balvu ir skaidrs, ka šeit tad piešķirot viņiem šo balvu, eh, tiks koncentrēta uzmanība uz visiem eh, cilvēkiem, kur cīnās pret seksuāliem noziegumiem. Tas, ka viņiem tiktu piešķirta šī eh, balva, nozīmētu izmantot mūsu skaļo balsi, koncentrējot uzmanību uz ciešanām, kādas sievietes un bērni piedzīvo visā pasaulē. Tādā veidā mēs pievērsim pasaules uzmanību šai problēmai, kura uh, ir bijusi aktuāla jau ļoti ilgu laiku. Mēs visi zinām, ka ir arī dažādas citas intereses šajā reģionā, par kurām neviens eh, nerunā. Un tādā veidā eh, uzmanība vēlreiz eh, tiks pievērsta Āfrikai. Un ir arī skaidrs, ka ļoti ilgu laiku Saharova balva nav tikus piešķirt nevienam no Āfrikas. Un tādā veidā arī tiktu piešķirta eh, liela balva eh, cilvēciskajai cieņai. Paldies. Eh, tagad Lūija Mišels, kurš runās par to pašu nomināciju. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es nevarētu piebilst būtībā daudz, ko tam, ko jau iepriekš pateikusi mana kolēģi par doktora Mukvege kandidatūru. Margarita Jursenāra ir rakstījusi, ka neatrisināmais pasaules noslēpums novieto uz uh, vēstures taisnes uh, tos, kas no tās novirzās doktors Mukwege ir saņēmis 2013. gada alternatīvo Nobeļa balvu un arī ir saņēmis Boduāna balvu 2012. gadā, 2009. gadā bijis izvirzīts Saharova balvai un 2008. gadā saņēmis uz Olaf Palmes balvu. Tas ir uh, cilvēks, kurš dara godu Āfrikai un pasaulē. Viņš strādā un ārstē sieviešu, meiteņu, jaunu meiteņu, dvēseles un ķermeņus. Viņas ir uh, vārdarbības upuri. Un uh, viņš kritizē savas valsts uh, vājumu, valdības nespēju, uh, vērsties pret šīs nežēlības cēloņiem. Viņš arī vēršas pie starptautiskās sabiedrības, jo uh, reakcija ir nepietiekam ņemot vērā uh, šaušalīgo situāciju Kongo ziemeļos. Val, skaitļi ir daļrunīgi. 6 miljoni eh, bojā gājušo 500 eh, tūkstoši izvaroto desmit gadu laikā un eh, nekas netiek darīts. Viņš ieklausās šajās sievietēs, kuras ir atraidījušas viņu ģimenes, viņu vīri, viņas ir palikušas bez iztikas līdzekļiem, un tā ir arī politiska cīņa, ko doktors Makvege uh, Uh, īsteno par cilvēka un sieviešu tiesībām pret cilvēku tiesību pārkāpumiem, jo tas ir kara noziegums, pret ko viņš vēršas, tas ir uh, šie um, noziegumi notiek milzīgā mērogā, un šeit nav runa par kultūras paziņojumu. Uh, bet jāsaka, ka tas ir tāds latents karš, kas notiek šai valstī, kur uh, valda haos un kur ir uh, vardarbības aburtais loks, šādi, vei, šādā veidā tauta tiek iznīcināta. Un Denis Mukwege pat riskē ar savu dzīvību, veicot šo darbu, jo mēs visi piedaram vienai uh, kultūrai, vienai vēsturei, vienai tautai. Un viņš mums pasniedz humānisma stundu un uh, Saharova balva palīdzētu viņam šo uh, cīņu turpināt vēl ar lielāku spēku un neatlaidību. Tādēļ aicinu jūs atbalstīt mūsu nomināciju. Un sarītājs eh, pēdējais kandidāts ir Leila Junusā, kuru ir izvirzījuši uh, eh, Lamsdorfs un Zaļie Eva grupa, kā arī Marieta Šāke un Ramos Tremoza. Būs divi runātāji, kuri uh, runās par šo kandidatūru, Ulrika Lunāčeka no Zaļajiem, kā arī Raiteršā no Aldas. Lunčeks kundzes, jau jūs redzu, lūdzu, 5 minūtes jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, darbie kolēģi! Viena no eh, pievienotajām vērtībām eh, Sahrau balvai eh, ir tas, ka iespīta gaisma tādās vietās, kur tiek pārkāptas cilvēka tiesības. Lēla Jūnus, kura ir Baku Azerbeidžāznas. Tad, tad, tad, cilvēktiesību aktīviste. Es viņu um, esmu satikusi mm, pirms um, vairākiem gadiem. Viņa ir ārkārtīgi drosmīga, drosmīgs cilvēks. Viņa ļoti cīnīsies savā valstī. Uh, viņa uh, bija pirmā, uh, kura uh, cīnījās par uh, to, lai tiktu izveidoti uh, sieviešu krīzes centri. Viņa ir izsētājusi vairākus ziņojumus par politiskajiem ieslodzītajiem, un tagad viņa pati ir par tādu kļuvusi. Viņa ir cīnīsies pret korupciju, par sieviešu tiesībām, un viņa ir arī uh, Eh, cīnīsies par to, lai būtu uh, mierīgs ar iznājas Karabaha konfliktam, un tāpēc eh, režīms tagad viņai saka, ka viņa ir valsts ienaidnieks. Viņu 13. jūlijā arestēja kopā ar savu vīru. Pēc tam, kad viņa bija uzrakstījusi atklātu vēstuli prezidentam Dalī, jautājot, par ko viņš ir, par ko viņš baidās. Un kopš tā laika viņa ir ieslodzīta viņai nav tiesību sacināties um, ar, ar cilvēkiem ārpus uh, cietuma, un uh, viņas uh, kameras biedra viņai vairāk kārt uzbruka, un viņa projām atrodas cietumā. Viņai nevar uzturēt kontaktus ar savu ģimeni, ar juristiem, un viņai ir vāja veselība tie, kuri viņu ir izvirzījuši, ir pārliecināti par to, ka viņa ir ideālais kandidāts Saharo balvai. Un viņai ir nepieciešama aizsardzība, un tieši tagad. Eh, Saharovs eh, kaut kādā eh, mērā bija tāds kā Dāvids pret padomi Goliātu. Viņš bija tāds kā vientuļais cīnītājs varonis, kurš uzdrošinājās cīnīties pret valsts sistēmu. Kaut kādā veidā Leila Jūnus ir mūsdienu Saharovs, mūsdienu uh, Azerbaidžānā, kurā pastāv represīvs režīms, viņa cīnās viena pati. Protams, ir arī citi, kuri atrodas eh, cietumos Saža eh, Fārovs eh, no cilvēktiesību kluba, kurš pirms Eirovizijas mm, tad, konkursa pie, centās pievērst uzmanību cilvēktiesību problēmām Azerbaidžānā. Kā arī uh, juristi, kuri ir uh, aizstāvējusi vairāk nekā 200 uh, lietas Eiropas cilvēktiesības, uh, cilvēktiesību tiesā, mm, viņiem netiek pievērsta uzmanība, viņi nenokļūst uh, ziņu virsrakstos, un tāpēc mēs domājam, uh, ka ir nepieciešams uh, nominēt Lēlu Junus uh, kā uh, simbolu Azerbaidžānas uh, nospiedošiem režīmam. Uh, mēs esam pārliecināti par to, ka Saharova balva ir jāsniedz uh, tiem uh, cilvēkiem, kuri Eh, nav vīžu virsrakstos un vajadzētu tik tiešām eh, izgaismot šīs planētas tumšākos stūrus. Azerbaidžānai ir eh, enerģētikas resursi un dažām no mūsu dalībvalstīm ir nepieciešama Azerbaidžānas gāze. Tas ir tiešām ir izaicinājums arī tiem, kuri vēlas, lai mūsu ārlietu politikā izvirzītos cilvēktiesības, nevis kādas ekonomiskās intereses cilvēktiesība aizstāvi Azerbaidžānā, eh, kā arī Lēla Junus, eh, eh, ir simbols tam visam. Viņiem ir nepieciešama mūsu uzmanība, tāpēc es jūs lūdzu, kolēģi, esiet drosmīgi. Mums visiem ir jābūt drosmīgiem un tik tiešām jāpavērš prožektors uz mūsu kaimiņu valstīm, kuras maz nav tik tālu bet kurām mēs nepievēršam pietiekam lielu uzmanību. Mums ir uh, jāveicina eh, cilvēka tiesību um, aizstāvība eh, valstīs, kuras atrodas pavisam netālu no Eiropas Savienības. Paldies! Thank you, madam. Paldies, Šarks eh, kundze. Paldies, priekšsās kundze. Es arī vēlētos ko bilst par šo ļoti eh, drosmīgo eh, sievieti, Lēlu Jūnus. Eh, viņa vada Miera un demokrātijas institūtu Azerbaidžānā, bet viņa nav tikai direktore. Viņa ir arī cilvēktiesība aizstāve, kura gadiem ilgi ir cīnīsies eh, pret korupciju, eh, pret cilvēku tirzniecību un vispārēju diskrimināciju. Eh, viņa dibināja pirmo um, krīzes centru upuriem Azerbaidžānā, un viņa cīnās arī pret minoritāšu tiesībām, kas ir ļoti nepieciešams mūsdienu Azerbaidžānā, un kas noteikti ir ļoti pretrunīgs temats arī valdībai. un e, viņas e, darbs ir, vērt, ir e, veltīts cilvēka tiesībām, un tā rezultātā viņa tika arestēta. Viņa nav vienīgā, kurai tiek uzrādīts apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, par valsts nodevību, kad viņas vīrs vēlējās viņu apciemot, lai viņai, lai viņai piegādātu pārtiku, kas viņai nepieciešama kā diabētiķai, arī viņš tika arestēts. Un tādā veidā var teikt, ka tiek apspiesti darbi daudzi cilvēktiesību aktīvisti, un Azerbaidžānā tas eh, tā notiek jau pēdējos vairākus gadus, bet jo sevišķi ehm, šajā vasarā tas ir pastiprinājies. Eh, piemēram, eh, Azerbaidžānas juridiskās sabiedrības vadītājs, kā arī Azerbaidžānas cilvēktiesību centra vadītājs, kur arī ir cietuši, viņi Um, šobrīd uh, paši ir uh, ieslodzīti, kaut arī iepriekš cīnījās uh, par ieslodzīto tiesībām. Un Azerbaidžānai tik tiešām kā um, tiešām nevajadzētu arestēt savus cilvēktiesību pārstāvis. Ir drošības draudi šajā valstī Eh, šī nominācija ir eh, ļoti eh, būtiska, un tā ir jāskata arī kontekstā, tādā ziņā, ka tas nav pirmais brīdinājums Eiropas padomu un Venecijas komisija vairāk kārt ir mudinājusi Azerbaidžānu apturēt, apspiest nevalstiskās organizācijas, tad neļaut tām organ, organizēt demonstrācijas, tomēr tas viss ir ignorēts, un tā ir liela problēma, par uh, kuru uh, ir samaksājuši uh, eh, vairāki individi. Un Leilas uh, Junus uh, ieslodzījums uh, ir simbols uh, tam, ka uh, cieši uh, ļoti daudz cilvēki Azerbaidžānā, ka viņi tiek apspiesti. Tomēr uh, pozitīvi ir tas, ka mēs Eiropas parlamentā varam uh, tik tiešām kaut ko uh, darīt viņai, uh, kā uh, Eh, šai represijas eh, simbolam, mēs viņai varam piešķirt eh, Sakaro balvu. Paldies! I don't know about you colleagues, but when we hear these Uzklausot šīs dažādās nominācijas, ir skaidrs, ka ir ļoti daudz cilvēku visā pasaulē, kuri cīnās par to, lai tiktu ievērotas cilvēka tiesības. Un tagad būs eh, viedokļu eh, apmaiņa, eh, kuru vadīs Elēna Valenciāno. Paldies. Pirmais Pēteris kungs lūdzu. Jaz se ne bom opredeljeval do kandidatur, ampak. Priekšsēdētājs kundze, Es tagad nerunāšu, kuru kandidatūru atbalstu, bet gribu pateikt sekojošo. Katru gadu Diskutējot par Saharo balvas kandidātiem, jūtos aizvien sliktāk. Aizvien vairāk cilvēku cieš, aizvien vairāk cilvēku riskē ar savām dzīvībām citu dēļ, un mēs piešķiram Saharo balvu vienam vienīgam. Bet īstenībā visi kandidāti, visi nominētie ir pelnījuši balvu. Mums vajadzētu apbalvot lielāku šo cilvēku skaitu. Nu, varbūt kaut kā pēc kontinentālās piedarības balstoties vai tam līdzīgi. Es atbalstu Eiromaidam kandidatūru, jo domāju, ka īstenībā viņi vislabāk atspoguļo Saharovu idejas, bet atbalstu arī citus kandidātus, jo uzskatu, ka visi no viņiem ir pelnījuši balvu. Ceru, ka mēs varēsim atrast kaut kādu risinājumu. Nu jā, iespējams, mēs nominēsim tikai vienu laureātu, bet jādomā arī par citiem cilvēkiem, jo viņi ir vienkārši izcili. Muchas gracias, señor Peterle. Señor Guerrero. Guerrero, kungs, lūdzu. Gracias, señora presidenta. Uh, voy a subrayar algunas palabras. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju nedaudz atsaukties uz uh, kolēģu stāstīto par uh, eh, dakteru Mukvegi. Uh, Nu, jā, gribu arī atsaukties uz Pēterlas kunga teikto. Visi, nu pilnīgi visi kandidāti bez izņēmuma ir pelnījuši šo balvu. Bet, nu jā, mums tad e, nāks saskarties ar grūtībām izvēlēties. Mēs nerunājam par to, ka kāds tiek norobežots vai atstumts, ne tikai daži tiek izcelt un apbalvoti. Uh, Es atbalstu Mukvēgas kunga kandidatūru. Ja viņš saņems Saharau balvu, tas būs žests, žests Āfrikai, babadzīgs kontinents, kas ir aizmirsts, uh, tā būs žests pret genocīdu, pret vardarbību, pret kariem. Genocīds Āfrikā nav nekas jauns, tas atkārtojas no dienas dienā, un tas būs žests arī to labā, kas katru dienu zaudē savu dzīvību, aizsargājot citus. Uh, Tāpat tas būs vēstījums uh, visām aizmirstajām un zaudētajām šī kontinenta sievietēm, jo um, Kveigas kungs glābi nevien viņu ķermenis, ķermenis, bet arī dvēseles. Un tika arī pateikts, ka viņš jau ir bijis vienreiz kandidāts pirms pieciem gadiem. Nu, varbūt ir pienācis laiks viņam beidzot piešķirt to, ko viņš pirms pieciem gadiem nesaņēma. Tādēļ es atbalstu Denis Mukvegas kandidatūru. Priekšsēdētājs kundze, es vispirms vēlējos uzteikt mūsu kolēģus, kuri ir prezentējuši kandidātus Saharova balvai par to, kā viņi to veica, cik tas bija par augsto prezentāciju kvalitāti. Un uh, gribu teikt, ka daudz kolēģi aktīvi darbojās uh, cilvēktiesību jomā, piedalās debatēs par cilvēktiesībām un ir pauduši atbalstu šīm kandidatūrām. Man ir rūp tas, vai mums būs skaidrs vairākums balvas piešķiršanai, jo, manuprāt, šī Saharova balva nav tikai tāds iegānsts, jo mēs bieži vien domājam pirmkārt par to vēstījumu, ko mēs vēlamos nosūtīt, bet nevar jau būt tikai tāds vēstījums bez satura balvas piešķiršana drīzāk ir tāda politiska izvēle, kā piemēram runājot par arābu pavasari, toreiz tas bija tā, tā bija tāda spontāna izvēle un mēs visi bijām vienisprātis. Uh, runājot par šīm politiskajām kustībām, uh, izvirzot aktīvistus kā kandidātus. Un šobrīd galvenais ir tas, kādu izvēli mums būs jāizdara šogad un par labu politiskai kustībai, kas bija un kas, diemžēl, Krievijas agresijas uh, dēļ joprojām ir uh, lielākais uh, politiskais notikums šajā gadā. Un es domāju, ka mēs nevarēsim izvairīties no šādas izvēles. Paldies, Pretskunga. Vēl ir četri kolēģi pieteikušies. Albiela kungs. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. No GOE NGL grupas es gribu pateikt, ka mēs negribam piedalīties šajos liekulīgajos pasākumos, ko jūs saucat par Saharovu balsu piešķiršanu. Jūs te runājat par cilvēku tiesībām, bet kas tad ir uh, saņēmuši šo balvu? Damas de Blanco, Fariņas, nu, te varētu runāt par ASV uh, eh, attieksmi pret Kūbu. Nu, ja jūs vēlaties piešķirt šo balvu, tad neaizbildinieties ar cilvēktiesībām. Un es gribēju pateikt, ka šī gada, šogad ir nominēts arī, nominēta arī tāda kustība, kurā ir neonacisti. Tātad eh, šī kustība Ukrainā. Ja parlaments patiešām vēlas kaut ko darīt cilvēktiesību labā, tad vajadzētu uh, izteikties pret diktatūrām, pret ļaunumu, vajadzētu cīnīties pret uh, to, ka uh, Mm, eh, naftas vārdā notiek kari un tā tālāk. Albils kundze, vienu mirklīti, saka priekšsēdētāji, nu vienu mirklīti, vai es varu kaut kā reaģēt? Es gribu jums atbildēt. Protams, katram ir savs viedoklis par uh, iepriekšējiem balvas laureātiem, bet mēs esam ievēlēti demokrātiskā parlamentā un mēs pieņemam lēmumus ar demokrātisku vairākumu. Tādēļ tos vajadzētu ievērot visiem. Protams, jums var būt savs viedoklis, bet šis ir demokrātisks parlaments, demokrātiska institūcija. Neviens nevienam neko neuzspiež, cevišķi ne no ārpuses. Senjor Panseri. Panseri kungs. Grācija. Jo. Paldies. Es eh, domāju, ka um, liekuļi ir uh, tie, kuri uh, cenšas paglābt uh, paši uh, sevi, uh, it kā um, pažot uh, viedokli, kas ir pretējs visu citu viedoklim. Es domāju, ka visas kandidatūras ir uh, pozitīvas, uh, tām visām ir ļoti nopietnas pamats. Un es arī domāju, ka uh, Cilvēktiesību situācija pasaulē ir ļoti eh, sarežģīta. Un es domāju, ka eh, Saharova balvē ir jābūt tā kā ieguldījumam cīņā par cilvēktiesībām. Eh, es domāju, ka, protams, ir ļoti sarežģīti izvēlēties ideālu kandidātu. Un Lunčeks kundze jau teica, ka mums ir jāizgaismo pasaules tumšākie stūri ir jāizgaismo tādas eh, situācijas, kas ir ļoti sarežģītas. Kā jau teicu, visi kandidāti ir ļoti pozitīvi, bet es domāju, ka pirmais politiskais vērtējums, eh, kas mums jāveic, to es saku saviem eh, draugiem, kur, piemēram, atbalsta Eiromandanu, kaut kādā veidā šī kustība jau šajā parlamentā ir guvusi lielu politisku atzinību tajā brīdī, kad mēs atbalstījām rezolūciju par Ukrainu. Mums eh, līdz ar to ir jānovērtē politiskā ziņā eh, kandidāti un jāveic eh, tāda izvēle, kas iespējams būtu par labu Āfrikas kontinentam. Un tad es runāju par Magvebes kungu un, mm, protams, iedomājoties to, kas notiek šajā kontinentā, piemēram, ebolas problēmu, visas citas problēmas, kas saistītas ar veselību arī um, sieviešu veselības problēmas eh, Nigērijā. Tas viss ir tas, uh, uz ko mums vajadzētu vērst savu uzmanību. Un es uh, domāju, ka Saharova uh, balvas uh, vērtība ir tieši uh, šāda. Es domāju, ka ir iespējams uh, strādāt šajā virzienā, um, arī gūstot uh, visa parlamenta atbalstu. Paldies! Senjor Nārta. Nārta kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu izteikties pret diktatūrām un arī pret to, ko dibināja Fidels Castro, bet tādā veidā runāt par cilvēkiem, kas cīnās par domas, runas eh, brīvību un ir ieguvuši safrobaltu pagātnē, ir nepieļaujami. Jūs varētu varbūt būt kritiski noskaņot pret kādiem šo cilvēku ideāliem, bet, nu, es neapšaubu, ka viņi ir darījuši ļoti labu darbu, gan Svaldo Pajārs, gan eh, Dāmas Baltā, gan arī citi. Es gribēju runāt par Denisu Mukvēgi. Ļoti daudz tiek runāts par Āfrikas solidaritāti, bet tas nav tiesa. Ja ir augstākā klase, vidusšķīra, tur nav nekādas solidaritātes. Īstenībā doktors Mukvēge ir ginekologs, viņš varēja nopelnīt gana daudz naudas, pateicoties savai profesijai, bet viņš ir darbojies kā paties altruists. Es domāju, katrs vārds, eh, kas tika pausts par viņu, ir paties. Viņš ir doktors Āfrikā, nu viņi tā dara, strādā galvaspilsētās, luksusa klīnikās, bet viņš tā vietā ir izvēlējies Bukavū, ļoti bīstamu reģionu un visu savu naudu un laiku iztērē palīdzot cilvēkiem, kas tas ir nepieciešams, bet jāsaka, ka augstākā šķīra eh, galīgi nav solidāra ar nabadzīgākajiem Āfrikā, līdz ar to nav tādas solidaritātes un atbalstu Mukvegas kunga kandidatūru. Tanok kungs, lūdzu, paldies. Es arī gribēju uh, nosodīt vienas mūsu kolēģes um, izteikšanos par Sahara balvas laureātu sasniegumiem. Viņi īstenībā vienreiz ir, vienmēr ir bijuši brīvības, demokrātijas un uh, cilvēku tiesību čempioni. Es jau parlamentā strādāju krietnu laiciņu, 15 gadus, un katru gadu aizvien no jauna mēs sastopamies ar mokām izvēlēties. Visi no šiem cilvēkiem ir pelnījuši balvu. Uh, Es gribēju teikt, ka manuprāt, manas grupas piedāvātais kandidāts ir visvairāk nopelnījis balvu kristīgā minoritāte tuvajos austrumos eh, dzīvo uz eksistences robežas, un ja mēs Eiropā neaizstāvēsim viņu tiesības, nu kurš tad cits to darīs? Jāsaka, ka tā ir bijusi tāda nedzīstoša brūce jau vairākus gadus, un kad parlaments runā par kristiešu tiesībām Āfrikā un tuvajos austrumos, nu šķiet tikai pēdējo divu, trīs gadu laikā beidzot esam atmodušies un saprotam, kas notiek, un tagad eh, cilvēku siršanas siešanas krustā, uzbrukumi kristiešiem, šītiem, citām minoritātēm, uh, ISIS, uh, brutālā slaktēšana. Uh, Sīrijā un Irākā. Nu jā, tagad mēs saprotam eh, šīs situācijas nopietnību. Daudz teica, ka Eiromaidana ir būtiskākā kustība. Jā, protams, es daudz uzmanības pievēršu Ukrainā notiekošajam, nevajam, nevaram aizmirst Krievijas agresiju, bet uh, aplūkojot kandidātu vārdus, nu jā, bijušas līdzīgas situācijas citās pasaules vietās, piemēram, Baltkrievijā cilvēki cīnījās pret šo homosovietikus mentalitāti, kas uh, bija tik ļoti mīļa Janukovičam, bet nekad nav bijis neviena laureāta, kas cīnītos par cilvēku tiesībām, par kristīgo minoritāšu tiesībām tuvajos austrumos. Domāju, ka mēs tagad varam pievērst viņiem vairāk uzmanības, eh, piešķirot šo balvu eh, patriārham un musulmaņu profesoram, kas atdeva savu dzīvību pat aizstāvot kristiešus. Muchas gracias. Paldies, nākamā runātāja. Himenes Beceril kundze, paldies. Nu, Es vienkārši nevaru izturēt šo cieņas trūkumu pret Saharo balvas laureātiem no Kubas. Viņi aizstāvēja domas brīvību un viņus izvēlēja eh, brīvi izvēlēti uh, deputāti, par kuriem savas balsis atdeva Eiropas pilsoņi uh, Jūs teicāt, ka jūs nepiedalīsieties šajā politiskajā farsā. Nu, tas nozīmē, ka jūs uh, neatzīstat šos cilvēkus, kas balvi ir saņēmuši līdz šim. Nu, es jums nevaru piekrist. Nu, kuru tad izvēlēties? Jebkurš kandidāts ir pelnījis balvu. Es labprāt to piešķirtu jebkuram no viņiem. Visi cilvēki, kas ir šajā sarakstā, ir aizstāvējuši brīvību, un viņi bieži vien par to maksā ar savu dzīvību. Tas ir daudz vairāk nekā es jau kad esmu paveikusi savā dzīvē, un jebkurš no jums paveiks vēl. Paldies! Es domāju, kundze, jums ir jāatsakās no saviem vārdiem. Paldies, Kosas kungs! Paldies! Es tagad varbūt neizteikšos kā priekšsēdētāja vietnieks, bet kā deputāts drīzāk. Parlamentā ir jāciena visi viedokļi. Albirols kundze uh, aizstāvēja viedokli, kas arī ir mans viedoklis, un uh, tas, uh, mēs te pārstāvam apmēram 500 tūkstoši cilvēku. Nu, jums var kaut kas nepatikt, bet jums ir jāieklausās mūsos. Uh, Paldies, Jureka kungs. Dziękuję bardzo. Ten wybór jest. Paldies. Protams, izvēlēties uh, laureātus ir ļoti grūti. Jau no paša sākuma uh, iesniedzot kandidātu sarakstus, tas nebija uh, nekāds vieglais darbiņš. Un uh, Domāju, ka nevi, lielākā daļa no mums vispār neapšaubīja nevienu kandidatūru, bet gribu pateikt sekošo. Andrejs Saharovs visu dzīvi nevien cienījās pret Sovietu sistēmu, bet arī pret šo Sovietu mentalitāti. Uh, un arī pret to, kā viņa tauta tiek uztvērta pasaulē. Mums ir jāpiešķir šī balva, lai godinātu tos, kas varbūt nevienmēr parādās laikrakstu virsrakstos vai uh, televīzijas ziņās pirmajā minūtē. Arhibīskaps Sako. Mahmuds Elasālī, profesors, šo cilvēku kandidatūras man ir ļoti dārgas. Viņi pārstāv miljoniem kristiešu, kas ir zaudējuši savas mājas, savu dzimteni, visu iedzīvi un viņiem vajadzēja bēgt no vajāšanas. Ja mēs godināsim šos cilvēkus, tad mēs godināsim arī šos nabaga cietušos kristiešus. Un tad būs godināti tie varoņi, kas katru dienu neparādās mūsu televizora ekrānos. Mahmūds Al-Asalī ir visu to musulmaņu varonis, kas vēlas uh, mierīgu kristiešu un musulmaņu līdzās pastāvēšanu brīvību. Bieži vien šādi cilvēki kļūst par uh, norobežošanās upuriem, pārējie musulmaņi uh, viņus izstūmīja. Nu, un šāds fenomens bieži vien tiek piemirsts. Tas, kas notiek tuvējos austrumos, patiešām mums rada bāžas. Tur ir tik daudz naida, tas apdraud mieru, un es uzskatu, ka šiem kungiem piešķirot balvu, mēs būsim ar vienu šāvienu nošāvuši divus zaķus. tiks apbalvoti pārstāvi no divām atšķirīgām tautībām un e, viņiem tiks izrādīts nepieciešamais gods. Paldies, Kelam kungs, paldies. Es ļoti uzmanīgi sekoju šīm diskusijām, nu, ilgāk par desmit gadiem. Un jā, esmu emocionāli noskaņots. Ir ļoti grūti izšķirties starp dažādiem kandidātiem, kas visi ir gana cienīgi balvas saņēmēji. Vajadzētu būt maksimālai iekļaušanai un minimālai izslēgšanai kandidātu vidū. Kolēģi Lunačeka ļoti pareizi pateica, ka mēs vēlamies, lai pēc iespējas vairāk eh, tiktu aizsargāti tie, kas tiek vajāti vai ielikti cietumos, un lai par viņu dzīves stāstu uzzinātu pēc iespējas lielāks cilvēku skaits. Es piedāvāju Eiromaidanu. Bet arī citi kandidāti ir ļoti labi, nu gandrīz visi no viņiem. Tādēļ Eiropas parlamentam un institūcijām ir jāsāk kampaņa iepazīstunot ne tikai laureātus, bet visus kandidātus, uh, tātad ar viņiem iepazīstinot sabiedrību un eh, lai diplomātskie dienesti eh, pārstāvniecības viņu valstīs visu kandidātu dzimtenēs par šiem cilvēkiem stāstītu. Uh, jo viņi bieži vien nav labi pazīstami, viņi ir atstāti novārtā un e, diplomātiskiem dienestiem būtu jānovēro, kā tālāk norit šo cilvēku dzīvi un, ja ir vērojams kāds apdraudējums, tad ir jāziņo Eiropas institūcijām. Paldies! Paldies, Bašīra kungs, un pēc tam Siskundze, un pēc tam es beigšu runātāju sārakstu. Mums ir jānonāk arī pie secinājumiem. Pašīrkungs. Godātie deputāti, esmu uzmanīgi klausījies visos priekšlikumos, visi kandidāti ir ļoti labi. Man uh, ir uh, eh, tie, uh, eh, kam es dodu priekšroku, manuprāt, Denis Mukvege ir pelnījis atbalstu. Esmu, man ir simpātijas arī pret Eiro Maidanu bet es tikai gribēju uh, teikt vienu. Mums nevajag šeit izmantot reliģiskus argumentus. Uh, lielākā daļa musulmaņu kopienu vēršas pret ekstrēmistiem, kuri nepārstāv musulmaņu pasauli. Jums ir jāzina, ka arī mus, pret musulmaņiem vēršas visā pasaulē, arī viņi ir upuri, piemēram, Centrāla Āfrikas republikā notiek etniskā tīrīšana, vai arī Ķīnā uiguri tiek vajāti, vai Birmā, Mjānmā arī šeit ek, ekstrēmi noskaņotie budisti vajā musulmaņus. Tādēļ nebūsim islamofobi, būsim racionāli, saprātīgi un nebalsosim balstoties uz reliģiskiem aizspriedumiem. Paldies, Baširkungs. Jūsu starpsaucēni no zāles un Baširkungs saka, jūsu attieksme ir nepieņemama. Yes.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 Saharovs bija morālā autoritāte veselai paudzei 70. un 80. gados. Saharova balvas piešķiršana uh, tiešām saprata to, ko viņš nosauca padomu savienībā, un es piekrītu, ka ir tik grūti izvēlēties starp dažādām personībām un kustībām, kas cīnās par taisnību, eh, karo pret netaisnību pasaulē. Protams, ka jāizdara izvēle, un tai jābūt politiskai izvēlei, un tādēļ es ierosinātu piešķirt šo balvu afrikāņu uh, Uh, ginekologam, doktoram Mukwege, kurš uh, cīnās par afrikāņu sieviešu tiesībām. Ir arī citi kandidāti, kam ir um, morāla autoritāte, kuri ir pelnījuši atbalstu cilvēks, cilvēki balstās uz morālām vērtībām, un tādēļ tieši šis Āfrikas ārsts ir pelnījis mūsu balvu par cīņu aizstāvot cilvēku cieņu. Paldies, nākamais runātājs. Tikai ļoti īsa piezīme par Bašīra kunga teikto, saka Štorhs kundze, par Ru Luisu Rafelu Zako un uh, Asala kungu. Mums nevajag būt islamofobiem, jo mēs nominējam is musulmani, kas ir cīnās par kristiešu tiesībām, nu, un ja patiešām kāds mums te pārmet islamofobiju, nu, tas tiešām ir outrageous, jeb absolūti nepieņemam. Nu, nevar tagad vāciski šo vārdu atrast. Bueno, yo no, no creo que les haya llamado islamófobos, creo que estaba haciendo una reflexión. Nedomāju, ka viņš jūs nosauc par islamofobu, tas bija tāds vispārējs komentārs, un man, manuprāt, mums ir skaidrs, Tarks kundze, jūsu nostāju visiem šķiet, ka vairāk neviens runātājs nav pieteicies, un tādēļ noslēgumā vēlos visiem pateikties par dalību šajās debatēs, un pateicos Hoso kungam un Makavenes kungam, kundzei, kas vadīja šo sēdi, un tas, ko mēs lēmjām šobrīd, ir ļoti svarīgs process ārpus šā parlamenta sienām un daudz cilvēku ar lielu interesi klausās mūsu šīs dienas debatēs. Es gribu jums atgādināt, kā šis process virzīsies tālāk attiecībā uz Saharo balvas piešķiršanu. Nākamais būs balsojums par trim kandidātiem. Trīs kandidāti tiks izvēlēti 7. oktobrī. Tā būs kopīga AFET un DV komiteju sēde. Uh, un pēc tam šo jautājumu izskatīs priekšsētētāju konference 16. oktobrī Strasbūrā. Un, protams, jūs visi arī strādāsiet, lai atbalstītu savus kandidātus līdz tam laikam. Paldies! Sanāksme slēgta.